So, un tātad, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Tie, kas vēlas telpu atstāt, dariet to strauji un klusītēm. So, Un tātad sveicu pie mums Konu Farfāki. Priecamies jūs šeit redzēt. Jūs esat izpildirektors Āfrikas jautājumos Eiropas ārējās darbības dienestā. Un jūs uzdevums šodien pastāstīt mums par neseniem notikumiem Etiopijā, Sudānā un Dienvidsudānā par Fākskungs. Mēs vēlētos dzirdēt, eh, kas noticis pēdējā laikā šajās valstīs. Mēs redzējām, ka aprīlī pagājušā gada Etiopijā pie, amata, pie varas gružiem stājās premjēras Abijas Ahmeds. Viņš īstenoja svarīgas, nozīmīgas reformas valsts politiskajā, sociāla un ekonomikas ainavā, kopumā arī ārpolitikā tieši tāpat. Bet, protams, neskatoties uz to, problēma jautājumu joprojām pastāv, un to, labi, ap, to apliecināja arī um, valsts apmērs un mēģinājums pagājušā mēnesi. Gribu, lai jūs pastāstat arī par gadāmajām vēlēšanām un pastāstītu, ko darīs Eiropas Savienība, lai atbalstītu Etiopiju šajā ļoti delikātajā mirklī. Sudāna tika apspriest iepriekšējā ārlietu ministru padomē, vai jūs varat pastāstīt arī par svaigāko, no, no, svaigākiem notikumiem šajā reģionā, it īpaši ņemot vērā, ka Somijas ārlietu ministrs bija tur ES vārdā. Jums ir laika tieši līdz pulkstens 11. E, šīm diskusijām, jo tad mēs sagaidīsim, tad pie mums ieradīsies premjers Maijas Sandu. Liels paldies! Priekšādātāji! Paldies, ka uzaicinājāt uh, ārējās darbības dienestu um, šeit ierasties un iekļāvāt Āfriku darba kārtībā. Tas ļoti labi parāda, ka Āfrika ir kļuvusi par strateģiskās darba kārtības degpunktu Eiropas Savienībai, un tas, protams, līdz ar to ir aktuāli arī mm, Eiropas parlamentam un tieši šeit ārlietu komitejai. Jo jūs esat, uh, protams, tā komiteja, kas strādā arī pie ES pie šai kontekstā. Gribēju uzsvērt, ka nākamgad. Nākamā gada beigās Eiropas Savienība organizēs nākamo Eiropas Āfrikas samitu. Tas notiks Briselē. Un tas būs tāds svarīgs um, brīdis, kad varēsim konsolidēt šo jauno pieeju, šo politiskāko pieeju, kas balstās uz kopīgām interesēm un ko esam centušies izstrādāt un ko ievērojam jau kopš iepriekšējā samita Abidžanā. Uh, Nu, un, protams, viss šis turpmākais darbs eh, saskaņā ar vadlīnijām, ko ierosināja Junkors un ekonomiskā dimensija šīm attiecībām būs aktuāli. Tas sasaistās ar drošību, ar klimatu pārņēņām, migrāciju un um, Āfrika šobrīd tiek uzskatīta arī par tādu daudzpusējās sadarbības asi un kontinentu. Tātad priecājos, ka varu šeit ierasties un esmu gatavs jebkad ierasties atkal šai komitejai, lai par to visu runātu. Eh, Somālijas pusals reģions, tas ir tas reģions, par ko jūs vēlaties runāt šodien, kopā ar Sahels reģionu kopumā. Tas ir tas reģions, kur Eiropas Savienības ārējā politika eh, Āfrikas jomā ir vis tālāk, vislabāk izstrādātā, un tur tiešām šīs visas intereses patiešām saliedējas. Tas runā par klimatu pārmaiņām, minēja migrāciju, protams, arī ekonomikas intereses pasaulē pastāv šais trijos eh, piekļuvs punktos sarkanajai jūrai, un tas viss ir saistīts ar stabilitāti un situāciju um, šai reģionā. Un, protams, šajā gadījumā atslēga valsts ir Etiopija. Etiopija, iesākumā var teikt, faktiski ir pārāk liela valsts, lai ļautu tai sabrukt vairāk kā viens miljons iedzīvotāju, un piedzīvojam šobrīd, ka tā ir valsts pārejas posmā, uh, kopš iepriekšējā premjera nāves. Jūs zinat, ka dar, piebarstājas jaunais premjers, e, nāk pagaidu premjers, kas atkāpās 18. gada aprīlī, un tad līdz ar to šobrīd valsti vada Abīs Ahmets, kas stājās attiecīgi tajā brīdī pie varas. Tā ir pirmā reize, kad tiek ievēlēts šāds e, premjers, tad ne, no, šīs, e, no šī cita reģiona. Uh, Un tas jau parāda to, cik lielā mainā ir mainījusies politika Etiopijā, jo pirms tam tas bija tāds ļoti noteikts um, cilvēku kopums. Priekšādātāji, jūs jau minējāt to, cik politiski un ekonomiski svarīgas reformas šis jaunais premjers ir pieņēmis. Um, piemēram, tika atbrīvoti politieslodzītie, tika um, padarīti brīvi plašaziņas līdzekļi, bija um, tiešām tāda vienkārši revolucionāra tendence centies, censties pietuvināties kaimiņu valstīm. Uh, Turklāt viņš uzsāka arī būtiskas ekonomikas reformas. Tādējādi viņš, nu, zināmā mērā atbrīvoja arī tādus spēkus, ko pēc tam grūti kontrolēt un kam faktiski bija vajadzīga arī mūsu uzmanība, respektīvi ir vajadzīgs jauns līdzsvars starp etniskajiem federālistu struktūrām šai valstī, starp dažādiem reģioniem, ko, kas tiek šādā veidā etniski definēti. Un, protams, pastāv etniskā spriedze starp piedzīvotājiem. Uh, kas radās visu šī procesa rezultātā. Nu, protams, ka šī spriedzi ļoti labi ilustrē pēdējie notikumi, e, šie draudi, kas tiek izteikti šim premjerministru politikai, nu, tiek nogalināti arī augsta um, ranga ierēģi, tas notika 23. jūnijā, to par arī armijas galvenais uh, vadītājs, un tātad šis apvērstuma centiens, un tas bija viss saistīts ar Māra reģionu štatu. Uh, Eiropas Savienība pilnībā atbalsta premjēru. Komisārs pagājušajā nedēļā bija Adizā. Frederika Morgrīnī arī tieši tāpat ir vairāk kārt arī Briselē tikusies ar um, valsts ar pārstāvjiem, un mēs piedāvājam visu iespējamo atbalstu, kas ļautu pārliecināties, ka šīs reformas patiešām tiek īstenotas gan ekonomiski, gan politiski šai pašreizējā finanšu ciklā 1,6 miljārdi eiro tiek investēti Etiopijā. Attīstības palīdzība tā ir un, un komisārs Miča nu, liecināja arī par to, ka 100 miljonu papildu atbalsts tiek paredzēts un tika apspriests, lai atbalstītu tieši šīs reformas. Par politisko pusi runājot. Arī šai gadījumā mēs esam gatavi, gatavojamies, gaidām, nodrošinām atbalstu šīm vēlēšanām, spriežam ar viņiem par to, kā labāk šīs vēlēšanas īstenot, piemēram, vietējā līmenī. Humānā situācija, protams, ir sarežģīta, jo pastāv visa šī spriedze, kā jau minēju. Uh, vairāk kā viens miljons mm, valsts iekšienē pārvietoto cilvēku, ja bēgļu, kas, protams, nozīmē, ka arī dažāda veida starptautiskas cilvēktiesība organizācijas aicina visus rast atbilstīgu līdzsvaru, jo tas ir milzīgs spiediens mm, uz dažādiem jautājumiem, un politika, protams, ietekmē šos iekšzemes bēgļus un viņu situāciju. Tas tāds delikāts jautājums un ļoti sarežģīta vide. Par Sudānu. Jā, pirmdien es um, organizēju um, sanāksmi, kas veltīta tieši Sudānai, kas nāca pēc ārlietu ministru padomes, un tur, kā jau jūs minējāt, Somijas ministrs devās uz šo valsti, uz šo reģionu, uz Persijas līča valstīm, mm, augstās ministras vārdā. Sudāna piedāvā, nu tādu vienreiz paudzē piedo, piedā, pieejamu iespēju m, mm, sakārtot šo valsti pēc visiem šiem daudzgiem diktatūras gadiem. Kā jūs zinat, aprīlī viņš ar militāru valsts apmērsumu tika nomest šis iepriekšējais premjers, un jāsaka, pēc tam sekoja mierīgas demonstrācijas, un tiešām vienkārši abrīnojami, kā viņi spēja uzturēt šo spiedienu un varēja tomēr tas process norisināties miermīlīgā kārtā. Tātad tas ir milzīgs iespējas. Politisku deklarāciju ir parakstījusi abas puses, tātad militārā puse un opozīcija bet joprojām vēl nu, daudz kas darāms ir, jā, jāsagatavo arī konstitucionālie dokumenti, pirms var pagaidu valdību stāties pie varas grožiem un nenoliedzami eh, tas būs ļoti sarežģīts pārējais posms, tad, kad tas arī aizsāksies. Un būs jāredz, kur tad ir tie reālie spēka punkti. Mēs vēlamies, lai tā būtu civila, pilsoniska pārēja, bet, protams, ka ir arī milzīgs drošības aparāts šai valstī, militārie, paramilitārie grupējumi. Un jādomā par to, kā soli pa solim šo drošību tālāk nodrošināt. Tas būs ļoti grūts eh, problēma jautājums, tāpat arī šis nesodienības jautājums, pārskata atbildība, un tas attiecas, protams, arī uz 3. Eh, jūnija notikumu un uzbrukumu izmeklēšanu, kā rezultātā mm, simts cilvēki tika eh, kartumā noslapkavoti. Nu, cerības no iedzīvotājiem, protams, šajā gadījumā ir milzīgas. Ekonomika, jāsaka, valstī ir pilnīgās drupās, pilnīgi sagrauta visu šo daudzo nu, gadu laikā, kad tika, tika tas viss pie, pie tā novests režīma ietvaros, arī naftas jautājums, protams, ir sarežģīts. Um, Tur bija ļoti plašas subsīdijas un būs vajadzīgs arī sociālās drošības tīkls perspektīva ekonomiskajā viedoklī ir parāda mazināšana. 60 miljardi dolāru ir kopējais parāds, tur ir jāmeklē risinājums. Ko mēs esam kā Eiropas Savienība paveikuši? Ļoti spēcīga politiska rīcība. Somijas ārlietu ministrs Pekavisto un arī citiem kanāliem, arī augstā pārstāvu Mogherini pati ir eh, aktīvi iesaistījusies devusies uz reģionu, lai um, atbalstītu Āfrikas Savienības uh, mediācijas procesu. Un mums ir nepieciešams atrast veidu, kā mēs varam sadarboties ar viņiem politiski, palīdzēt viņiem pārejas procesā, atrast pareizo līdzsvaru starp stabilitāti un demokrātiju. Un jāsadarbojas arī ekonomikā, jo viņi spēja mobilizēt eh, ievērojamu finansējumu Sudānas atbalstam, kas tagad ir eh, jāizmanto demokrātijas veidošanai. Persijas eh, līča valstis piedalījās Sudānas draugu grupā, un progress, manuprāt, jau tiek novērots. Visgrūtāk, protams, būs uh, um, reaģēt atbilstoši uz to, ko cilvēki iedzīvotāji sagaida. Viņi grib demokrātiju, labklājību. Un šis darbs prasīs zinām laiku, līdz uh, iedzīvotāji sāks izjust iegūmus no tā, ka ir miers. Bet Eiropas Savienība ir gatava rīkoties kopā ar kolēģiem no DEFCO. Mēs strādājam pie atbalsta paketes izveidas tas varbūt eh, neatbilst eh, savā apjomā tiem miljārdiem, ko Persijas eh, līča valsts ir gatavs ieguldīt, bet tas būs mūsu ieguldījums mētiecīgam atbalstam, tā skaitā pārējais valdībai, lai organizētu vēlēšanas pēc trim gadiem. Un visbeidzot īsi par Dienvidu Sudānu. Tur varbūt e, nav tik dinamiska attīstība, situācija nav tik pozitīva. Kopš atdalīšanās 2011. gadā šī valsts, jaunizveidotā valsts, vairāk vai mazāk ir bijusi ierauta pilsoņi karā. 18. gada septembrī tika atjaunots e, miera līgums, bet e, tas īsti nedarbojas. Jā, pēc atdalīšanās joprojām konflikts nemazinās, bet mēs nevaram šobrīd joprojām runāt par politisku uzticēšanos starp eh, pusēm, starp eh, pie varas esošajiem un opozīciju. Tur joprojām politiski spēlīts pilnā sparā ir. Un nav šī iekļaujošā pārvaldība, kas ir nepieciešama valsts atjaunošanai. Mēs atbalstam Āfrikas Savienības centienus arī finansiāli atbalstam monitoringa mehānisms e, noslēgtajam līgumam un plānojam arī turpmāku finanšu atbalstu, bet mums jābūt pārliecinātiem, ka puses ir gatavas turpināt miera procesu caurskatāmā veidā, lai mēs varam arī izsekot finanšu plūsmām. Bet pie šiem apstākļiem, ja tie īstenosies, mēs esam gatavi darīt vairāk. Humanitārā palīdzība, protams, Dienvidu Sudānā paliek galvenais elements, ar ko Eiropas Savienība tur iesaistās. Šeit es arī likšu punktu priekšsarētāji un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies Fervakis kungam! Tagad laiks jautājumiem un atbildēm. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas īsāk. ETP pirmā Zofko kundze. Paldies! Paldies par sniegto pārskatu par Etiopiju, Sudānu un Dienvidsudānu, par Mogherīni e, kundzes un Mimicas kunga vizīti reģionā. Mans jautājums būs saistīts ar to, e, kāda ir kombinācija attīstības palīdzībai, ko investējam Āfrikā ar esošo situāciju? Vai tiek mērīts, cik efektīva šī palīdzība bijusi? Vai tas tiek uztverts kā instruments, eh, tā skaitā sarunu procesā, lai uzlabotu iestāžu darbību? Un kas notiek ar šo miera līgumu starp Eh, Sudānu, Dienvidsudānu, vai tas noturēsies spēkā līdz nākamajām vēlēšanām? Eh, kādas ir jūsu prognozes? Paldies! Sociāldemokrātiem Arenas kundze. Um, Paldies! Man ir jautājums par Etiopiju. Jūs norādījāt uz virzību attiecībās cilvēktiesību jautājumiem un pieminējāt 20. gadu vēlēšanas. Jūs zināt, ka vēlēšana komitejas priekšsēdētāji ir bijusi oponente, kam ir savs profils šo vēlēšanu sakarā, un kā Eiropas Savienība atbalsta vēlēšanu komisiju šajā procesā, kas ir būtisks stabilitātes faktors 20. gadu vēlēšanām. Paldies! Paldies, Renew Europe, Nārta kungs! Gracias. Paldies, Dāvid! Pirmkārt, vēlējos komentēt eh, Etiopijas tēmatu. Pirmkārt, tā ir eh, konsti filozofiska konstitūcija, kas dod tiesības pašnoteikšanos un vienīgā pasaules eh, valsts, kas teorētiski atļauj un praktiski to apspiež ar uguru un ziemēnu. Pēdējo, ņemot vērā pēdējos notiekumus, kur tiek veidots mēģināt atsevišķu valsti Etiopijas iekšēnē, kas nozīmētu pilnīgi pilnīgo uh, eh, sa, uh, sabrukumu valsts iekšēnē kāds. Uh, Kāds ir jūsu skatījums uz valsts iekšējo stabilitāti? Otrkārt, pār Sudānu, Ziemeļu Sudānu. Kopš neatkarības to vada militāristi un pamatā drošības saparāts, ko vada Buhabarats. Šajā sakarā, ko var darīt? Jūs zināt, ka šobrīd Sudāna ir Eh, Sudānas galvenais spēks ir ātrās eh, rieģiešanas spēki, ko vada Dehed Metī, kas ir kara noziedznieks un vainomis genocīdā, un ko, eh, ko dara Eiropas Savienība, lai vēlēšana metafizika ne, neturpinātu militāro varu. Un visbeidzot par Dienvidu Sudānu. Šeit nav vēlēšana problēma, bet tas ir pilsoņu karš, cilšu karš starp. Uh, Eh, dažādām ciltīm, un šajā gadījumā salbakīri ir apvienojušies ar seleka ciltīm, kas ir atbildīgi pār notikumiem Centrālāfrikas republikā, kas ir radikāli islāmisti, ko var darīt Eiropas Savienība šajā gadījumā, lai eh, tiktu aizsargāti iedzīvotāji. The... Paldies zaļo grupas vārdā, Pankamon kundze. Paldies, priekšsēdētāji, direktor kungs. Man ir jautājums par Dienvidu Sudānu. 2011. gadā man bija iespēja kopā ar toreizējo ārlietu ministru Vesterveli piedalīties ANO pasākumā, kad uh, asamblējā, respektīvi, kad eh, Dienvidsudāna saņēma tiesības būt neatkarīgai. Un mums toreiz sacīja, lūdzu, sekojiet līdzi, pat ja atdalīšanās process ir kā piemērs, mums vajadzēs lielu atbalstu, tā skaitā robustu atbalstu, jo drošība mūsu valstī absolūti vēl nav nodrošināta. Un paskatoties uz to visu kas tur ir noticis. Tieši tāds ir mans jautājums. Varbūt mēs esam pārāk ātri, pārāk vieglprātīgi un pārāk labticīgi palaiduši neatkarībā, ignorējot drošības situāciju, kāda tur valda attiecībā uz ANO darbiniekiem, palīdzības sniedzējiem. Varbūt tas viss bija jāveido robustāk un vairāk jāiesaistās visā atdalīšanās procesā. Mans otrais jautājums ir par Etiopiju pamatā izskatās, ka valsts virzās pareizajā virzienā, bet arī šeit ir jāuzdod jautājums. Bez pamat vajadzībām attiecībā uz pārtiks nodrošināšanu un citām lietām, cik daudz mēs esam gatavi iet tālāk, veidojot sadarbību, īpaši jauno paudzi, piedāvāt tai iespējas, lai valstī attīstītu arī ekonomisku perspektīvu. Tā skaitā arī zinātnē, eh, zinātnes attīstība, pētniecība. Nu, kas ir plānots šajā jomā? Paldies Fonkramon kundzei. Tālāk Berga kungs. Paldies, direktor kungs. Man ir jautājums par Somāliju. Vai jūs uzskatāt, ka 2019. gadā jau notikušās reģionālās vēlēšanas un plānotās vēlēšanas 20. un 21. gadā atstās negatīvu ietekmu uz Etiopiju un pārējiem reģioniem. Paldies! Dank, Paldies, kolēģi! Fotigas kundze! Paldies, priekšsēdētāji, direktora kungs! diezgan ilgu laiku mēs eh, varējām eh, sekot eh, līdzi tam, kā pieklājīgi sakot, ir ievērojami ierobežojumi parlamentāro institūciju pārstāvniecībai, tā mēs to varētu formulēt. Līdz ar to mums bija ļoti grūti efektīvi uzturēt attiecības. Tomēr es Sanapedidžanu uzskatu par ļoti uh, efektīvu. Kā jūs aprakstītu, kāda vide ir nepieciešama, lai varētu piedalīties eh, vēlēšana novērošanas misijās Āfrikas ragā? Mums tomēr ir jāiesaistās šajā darbā, tas ir steidzami darāms. Un otrkārt, vai varat sniegt mazliet plašāku informāciju? attiecībā uz to, kā attīstās situācija drošības jomā, iesaistoties eh, Āfrikas uh, Savienības individuālajām eh, valstīm. Paldies! Un visbeidzot, goja grupas vārdā Delanuevas kundze. Gracias, eh, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Sērvekas kungs! Kā jau jūs skaidrojāt? Uh, Etiopijā ar jauno premjeru nu, jau eh, gadu nu, turpinās miera process ar Eritreju. Tāpat ir arī dažādi protesti, bet ir vienlaicīgi parādījušies jauni konflikti. Pēdējā nedēļā mēs dzirdējām konfliktu, kas bija ar eh, nāvis gadījumiem un viena etniskā grupa pieprasa savu valstiska veidojumu radīšanu. Kā jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienība var palīdzēt virzīt šo procesu un e, koriģēt šo situāciju, kas ir satraucoša Sudānā pēc e, ilgu gadu ilguša e, pilsoņu kāra? Mēs redzam, ka ir divi mērķi sasniegt - Dienvidu Sudānu iz, izveidošanās un iekšējo eh, problēmu, iekšējo robežu izveidošanu. Mēs redzam, ka tomēr ir ļoti daudz darāms un lielā mērā vidutāju trūkumu dēļ šajā konfliktā. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienība ir jābūt aktīvākai mediācijas procesā, tāpat kā ir jābūt aktīvākiem kopumā starptautiskajā politikā? un kādas būs politikas attiecībā uz eh, Dienvidu Sudānas eh, divu ar pus miljoniem iedzīvotāju, kas ir bēgļi Etiopijā un Kenijā. Par Sudānu runājot, militārais apvērsums un 25 diktatūras gadi ir noveduši pie tā, ka mēs redzam būtisku pārliekšanās punktu 13. jūnijā, kad tika apspiesti neapbruņota manifestācija. Vairāk nekā 130 cilvēki gāja bojā un turpinās masveida represijas. Atbalsts tiek saņemts no Saudarābijas, Ēģiptes un tas nav nekas jauns, tāds bija arī karā pret Jemenu 17. jūlijā Briselē. Uh, izskanēja, ka beidzot valdību vadīs civil, valdību uz civilu valdību. Es gribētu dzirdēt, kā tas būs. Jā, es jau beidzu stāšanos un kā turpinās 2014. gada process, kur arī piedalījās eh, Sudānas militārie spēki. Vai jūs uzskatāt, ka e, Eiropas e, Savienībai ir savs sakāmais šajā sakarā par Sudānu? Paldies, Verfakis kungs, vēl divi runātāji. Tātad vēl divi kolēģi, es slēdzu runātāju sarakstu. Trīs gan Mikserkungs, Benekungs un Paitkungs. Ar to slēdzam runātāju eh, saraksts. Mikserkungs. Vai jūs varētu plašāk pastāstīt par tematu, kas atstāja nopietnu ietekmi uz politiskajām attiecībām starp valstīm, reģionu un arī sociālo-ekonomisko attīstību? It īpaši attiecībā uz strīdiem par Nīlas ūdeņu dalīšanu. Tas ir apspriests īpaši saistībā ar jaunā Etiopijas dāmba rezervāru pildīšanu. Kāda ir pašreizējā situācija šajā jautājumā? Paldies! Apvienotā karalistē šodien būs jauns premjerministrs, tāpēc es dodu vārdu Benetkungam. Mēs esam iesūtījuši rakstisku jautājumu saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu migrācijas kontrolai caur eh, Katonas eh, procesu. Esam eh, lasījuši mēdījos, ka netiešā veidā militārie grupējumi saņem iespējams arī finansējumu no Eiropas Savienības pastarpināti, kā apakš uzņēmēji, lai sniegtu dažus no pakalpojumiem. Tāpat esam lasījuši mēdījos, ka iespējams viņi ir iesaistīti migrantu uh, kontrabandā, kuru it kā vajadzēja viņiem ierobežot. Uh, es joprojām gaidu atbildes rakstisko jautājumu, bet varbūt jūs varat pakomentēt kaut ko. Otra lieta. Mums tikko bija vienošanās par varas sadali. Vai galotoji izmanto vienkārši, lai eh, vērstos pret protestētājiem? Uh, un, principā, pārņemtu kontroli un tad ignorētu šo vienošanos. Jeb, jūsuprāt, tā ir īsta. Pagājušajā gadā pāris nedēļas bijām Etiopijā. Tikos ar daudz jauniešiem, galvenokārt izglītības iestāžu absolventiem, kas lielā mērā atbalstīja jauno režīmu un virzienu, kurā valsts iet. Un, uh, Un tobrīd nebija nekādas atšķirības, no kuras etniskās grupas jūs nākat. Un eh, draudi tika uztvērti vairāk no tiem, kas agrāk bija pie varas. Un bija tā līdz ar to tāda eh, spriedze starp vecākām paudzēm un jaunajiem. Tas pat eh, dominēja par kaut kādām nesaskaņām starp etniskajām minoritātēm un pamatiedzīvotājiem. Un, un visbeidzot, urmas spēks. Paldies! Es domāju, ka tas ir Eiropas Savienības interesēs, ka starptautiskā krimināla tiesa arī nākotnē paliktu kā cienījama organizācija. Un kā mēs zinām, ICC vēlas, lai Alba Šīra kungs tiktu tiesāts jau gadiem ilgi. Vai jūsuprāt, tuvākajā nākotnē tas beidzot notiks? Un vai Eiropas Savienība arī varētu kaut ko darīt, lai mudinātu jaunās Sudānas varas iestādes izpildīt ICC izteikto prasību. Paldies! Paldies! Daudz jautājumu. Fervakas kungs, lūdzu, jums ir aptuveni desmit minūtes, lai uz tiem atbildētu. Will... Paldies! Es mēģināšu sagrupēt šos jautājumus. Tas būtu viss. Uh labākās veids. Pirmkārt, par Etiopiju runājot. Etiopijas notikumi e, un arī notikumu Āfrikas kontinentā tas e, skār pēdējos notikumus ekonomiskā, politiskā attīstībā un jaunā paudzē un veidojot iekļaujošāku sabiedrību. Bet uh, Papildus tam Etiopija ir vēsturiski un etniski eh, federāli sarežģīta valsts. Tik tiešām konstitūcijā ir teikts, ka reģioni var veidot specifisku statusu šajā fe, federālajā veidojumā. Mēs esam to redzējuši Sidamā, bet eh, tam ir jānotiek saskaņā ar konstitūciju ref, e, ir norādīts referendums kā daļa šī procesa. Etiopija šobrīd saskaras ar ļoti izšķirīgu brīdi, ir premjers, kurš nāk ar savām reformām, bet ir um, reakcionāri spēki, vecā paudze un arī etniskās grupas, kam ir šobrīd lielāks svars un šobrīd ir jāatrod līdzsvars tajā. Eiropas Savienība rīkojas efektīvi un ir pilnībā iesaistījušies sakarā, es jau pieminēju mūsu apmeklējums, bet arī papildus tam 360 miljonu atbalstam šogad un nākošgad lai atbalstītu premjera reformu darbu kārtību. Tas skan, skar gan ekonomiku. Es domāju, pirmkārt, premjeras apliecinās iedzīvotājiem, ka rezultāti ir ekonomiskajā ziņā, lai jau tautai un jaunai paudzei būtu nākotnes perspektīva. Tāpat piedāvātais atbalsts ir ciešā veidā saistīts ar reformu darbu kārtību un mūsu investīcijas palīdz veidot reform, atbalstu reformām konkrētākā veidā. Par politisko pusi runājot, ir atbalsta paketi vēlēšanām, pilsoniskajai sabiedrībai, dialogām ar politiskajām partijām. Mēs veidojam eh, dialogu ar eh, jauno vēlēšanu komisiju un priekšsēdētāju, lai redzētu, kā šos, šīs lietas var pārvaldīt. Un mēs gaidām uh, uzaicinājumu nākošā gada vēlēšanām, kad Eiropas Savienība varēs nosūtīt uh, novērošanas misiju. Tāpat arī mēs sekojam mūsu rekomendāciju izpildēja attiecībā uz iepriekšējām vēlēšanām, bet šobrīd mums ir arī politiskais darbs šajā sakarā. Riski pastāv, bet ir arī plašas iespējas, un es domāju, ka kolektīvi un kopā ar premjeru atbalstu eh, jautājums būs pārvaldāms eh, pozitīvā veidā. Papildus tam, ko mēs darām Etiopijā un mūsu reģionālais iesaistīšanās, kas ir ļoti nozīmīgs eh, Etiopijai, Eh, savienojumi eh, Somālijas pussalas valstīm transporta eh, un tirzniecības ziņā, reģionālā sadarbība. Tie ir tie pūliņi, ko mūsu augstā pārstāvi iekļāva savās uh, uh, apmeklējuma plānos tiekoties ar ministriem, līdzīgi kā tas bija Sahel reģionā, bet ar mazākiem eh, panākumiem. Šeit ir nepieciešams vairāk laika, lai varētu pastiprināt reģionālo sadarbību. Tālāk par Sudānu izskanēja daudz jautājumu, ko mēs varam darīt, vai Eiropas Savienībai jābūt ar nozīmīgāku lomu, Pirmkārt, kā jau daudzos Āfrikas valstu gadījumos, mēs atbalstām Āfrikas vadītu e, mediāciju, un šeit tā būtu Āfrikas Savienība kopā ar Eķiopiju, un līdz šim ir bijuši rezultāti, un vienīgais veids, kā mēs varam viņu lomu stiprināt, ir sniegt iespējamo atbalstu. Mēs esam izpildījuši savu lomu hartumā. Uh, nosūtot eh, vēstījumus no savas puses eh, un uzrunājot abas puses militāros spēkus TMC, lai varētu nonākt pie atrisinājuma. Mūsuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo e, ilgāk šis process būs, jo vairāk iekšējā kohēzija abās pusēs tiks apdraudēts. Tāpēc mēs pilnībā izpildām savu lomu. Vai un kā militārā, militārie spēki attieksies no varas, tas būs ļoti svarīgs jautājums, un arī mēs paredzam izmaiņas līča valstīs. Tāpat ir arī viedoklis, ka mēs varam veidot kopīgu darba kārtību, tā skaitā ar līča valstīm, kas eh, pievērš lielu uzmanību stabilitātes jautājumam. Mēs domājam gan par stabilitāti, gan demokratizāciju, bet Līdz valsts uzskata, ka ja nav, eh, ka nevar būt stabilitātes, ja nav pietiekamas reakcijas uz eh, Sudānas tautas leģitīmajiem centieniem. Un arī jāpanāk tas, kā militārie spēki apzinās to, ka ir jānotiek varas maiņai. Vai būs eh, nekavējošas reformas drošības jomā? izskanēja spēki par bruņotiem grupē, eh, domas eh, par eh, bruņotiem grupējumiem, militāriem spēkiem, bet mums ir jādomā par pasākumiem, ko mēs varam atbalstīt, un tāpat ir jāgaida vēlēšana process, kuram ir jānotiek ticami, un arī rezultātam ir jābūt Sudānas tautas gaidu līmenī, bet tikai kopā mēs varēsim šos mērķus sasniegt. Sudāna migrācijas un drošības ziņā ir visai kritiska valsts, un es vēlos arī uzsvērt tos jautājumus par mūsu it kā atbalstu bruņotajiem grupējumiem. Tās ir nepatiesas ziņas, mēs to vairāk kārtīgi esam uh, nolieguši, to eksploatē dažādi spēki, kuri mēģina šeit piesaistīt Eiropas Savienību. Nav bijis finansējuma, kas būtu virzīts, ticis eh, valdībai, armijai. Vai E, piedāvātu viņiem kādus militāros ekipējumus vai mācības. Vienīgais, ko mēs esam atbalstījuši, ir Hartūmas reģionālais centrs labākai migrācijas pārvaldībai un kapacitātes veidošanu iekšlietu ministrijas ierēģu vidū. Bet es arī šeit rēķinos ar jums, lai varētu noliegt jebkādu atbalstu e, bruņotajiem grupējumiem vētrās rēģēšanas spēkiem Sudānā. Un pār Dienvidu Sudānu pēdējais punkts. Vai mēs varam darīt vairāk, vai mums bija jādara vairāk? E, vairāk kārtīgi izskanēja jautājums, vai viss bija pietiekami labi sagatavots un tālāk pār etnisko spriedzi un varu cīņu Dienvidu Sudānā, kas ir pieaugusi. Mēs izdarām spiedienu uz pusēm, mēs atbalstām uh, samierināšanās centienus, mēs mēģinām strādāt arī e, zemākajā līmenī, bet mums ir jābūt arī uh, garantijām no vadības un pilnīgai caurskatāmībai. Šķiet, ka es esmu uh, atbildējis uz visiem jautājumiem, un ja nē, tad esmu gatavs to darīt vēlāk. Paldies! Paldies! Ferfake kungs par sniegto informāciju par šo reģionu. Šīs debats bija visai auglīgi. Un tagad kolēģi, protams, koordinatori var lemt. Par turpmākajām uh, sanāksmēm, bet vai mēs varbūt varam plānot arī misiju šo reģionu 20. vai 21. gadā? Mēs, esam, mēs bijām plānojuši apmeklēt Etiopiju jau pagājušā sasaukumā, bet eh, mums eh, tas eh, neizdevās galvaspilsētas apmeklējums būtu nu jau nokavēts. Paldies! Un Tagad jūsu rīcībā faktu lapa Eiropas Savienība un Āfrika dabiski partneri, tā ir franču valodā, ja vēlaties ar to iepazīties, tad varat to saņemt tāpat arī elektroniskā veidā, jūs to e, Eh, saņemsiet angļu valodā, angļu eh, valodas eksemplāri bija beigušies, tā šis teksts ir sagatavots kopā ar DEFCO, un tas parāda mūsu attiecības pilnā apjomā ar Āfrikas valstīm. Paldies, un tagad bez lielas kavēšanās mēs pāriem pie nākoša eh, darba, darba kārta.

Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Vēlamies sākt mm, nākamo darbu kārtības punktu. Kolēģi, Mums vienmēr ir ārkārtīgi liels prieks, ja pie mums ierodas viesi, bet jāsaka, šodien šis prieks ir vēl lielāks kā citas reizes. Priecāju šeit redzēt Māju Sandu, kas ir Moldovas premjēra, un viņa ieradusies šeit uz viedokļu apmaiņu ar mums. Priecājos jūs redzēt, saka priekšādātājs acīm redzot moldoviešu valodā. Tas ir liels gods, ka jūs esat šeit. Tas tāpēc, ka tik daudzi kolēģi iepriekšējos gados šai komitejā no dažādām politiskajām grupām vienmēr ir uzmanīgi sekojuši līdz notikuma attīstībai jūsu valstī un nereti, protams, arī ar bažām. Mums ir bieži bijušas arī Strasbūras plenārsesijā debatas kur jāsaka reti, kad bija kādas labas ziņas, bet nu tagad, kad ir notikusi mierīga varas pārņemšana pagājušajā mēnesī Moldovā, uh, Un tagad valsts ir jūsu vadībā, un jūs esat ieradusies šeit Briselē, lai apmeklētu Eiropas parlamentu. Jau šī komiteja nosūtīja trīs deputātu delegāciju uz Kišiņevu 24. jūnijā, lai atbalstītu jūsu centienus. Šo delegāciju vadīja Haidī Hautala, Zikfrīds Muresans un arī Klēra Mūdija bija šai delegācijām. Nu, tātad politiskie notikumi jūsu valstī, protams, ļauj tālāk pildīt uzņem, uzņemtās saistības, saistības attiecībā uz demokrātiskiem standartiem, cīņu pret korupciju un visiem šiem svarīgajiem jūsu valdības jaunajiem mērķiem. Šis progress ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu uzlabot arī attiecības starp Eiropas Savienību un Moldovu turpmāk, gan politiski, gan arī ES palīdzības sniegšanas kontekstā, un esmu pārliecināts, ka tas būs iespējams pa jau pavisam drīz un, attiecīgi, mēs būsim gatavi piedāvāt rezultātus. Nu, tā tad, lūk, priecamies jūs šeit redzēt, jūs tagad esat premjēra, un, jūs ekscelence, jums tad arī pašai vārds. Bravo. Thank you very much. Lielas paldies, priekšādātāja Makalister kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Esmu pagodināta, ka varbūt pirmā ārvalstu valsts vadītāja, kas uzrunā šo godāto ārlietu komitejas um, kopumu pēc um, Eiropas parlamenta vēlēšanām maijā. Tā ir lieliski iespēja īstenot atklātu viedokļu apmaiņu par Moldovu, apspriest mūsu tūlītējās prioritātes, bet paraudzīties arī uz nākotnes ilgtermiņu perspektīvu. Eiropas parlaments vienmēr ir um, atklāti kritizējis iepriekšējo režīmu, ko vadīja oligarfs Vladimirs Plahutņuks. Iepriekšējā ja valdība respektēja ļoti nedaudz noteikums, ja vispār. Tur mm, iestādes bija viņu varā, bija korupcija, kontrabanda, dažādā veidā patvaļīgi tika atceltas vēlēšanas, pieņemti politiski lēmumi, kas bija pretrunā jebkāda veida loģikai un faktiem, politiski oponenti tika vajāti, tāpat arī pilsoniskā sabiedrība, nebija neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu, tāpat arī bija uzbrukumi uzņēmēji darbībai, un tas viss bija nu, ļoti skumja Moldovas realitāte līdz pat um, nu, brīdim pirms pāris mm, nedēļām. Uh, Tas viss, protams, tika vēl ietīts tādā proeiropiskā retorikā. Uh, Un e, ļoti reti, kurš uzdrošinājās to atklāt, tam atklāt oponēt. Eiropas parlaments savukārt nekad nav vilcinājies skaidriem vārdiem izteikties par šo korumpēto, par šīm korumpētajām izdarībām no iepriekšējās Moldovas valdības puses. Jūsu vērtējums un jūsu atbalsts mums un Moldovas iedzīvotājiem ir palīdzējis izdzīvot um, un turpināt ticēt demokrātijai, turpināt cīnīties par brīvību un esam jums par to pateicīgi oligārhu režīmu saglabāšanu pēc parlamenta vēlēšanām šī gada februārī bija viens no ļaunākajiem potenciālajiem iznākumiem, jo tā rezultātā Moldova būtu varējusi nonākt tādā pilnīgā pelēkajā zonā, kur nebūtu ne demokrātijas, ne attīstības, kur iedzīvotāji pilnībā zaudē uzticēšanos un valstī un cerīb, cerības un atstātu valsti. Bija vajadzīga politisko spēku koalīcija ar ļoti diametriski pretējām politiskām um, domām, lai šo režīmu sagrautu. Šīs partijas apvienojas spēkus, tāpēc, ka Moldova tiešām bija nonākusi tādā brīvajā kritienā, un tā bija vajadzīga steidzamības eh, risinājumi. Moldova Ir šobrīd, Moldovai šobrīd jāsāk gandrīz no nulles būvēt valsts, ņemot vērā šo oligarhu mantojumu. Šobrīd mēs soli pa solim mēģinam sakrātot valsts administrācijas sistēmu. Mēs cenšamies eh, vērsties pret tiem, kas zaga valstu līdzekļu, kas atmazgāja naudu caur Moldovas bankām, un viņiem visiem nāksies stāties tiesas priekšā galvenais Moldovas valdības vēr, mērķis ir valsti iz, izvest no šīm izmisuma pilniem apstākļiem, radīt neatkarīgu funkcionējošu prokuratūru, izveidot valsts iestādes, kas var rēģēt uz pilsoņu vajadzībām, ciņa pret korupciju, tie taisnīgu tiesas procesu izveida, punkta pielikšana kontrabandai, valsts uzņēmumu, nelegālo ieņēmumu atcelšana, tirgus atvēršana, godīgai biznesa konkurencei, izglītības sektora veicināš, veicināšana un citu sektoru atbalsts. Tas viss ir Moldovas valdības mērķu sarakstā. Īsumā runājot, mēs sastopamies ar ļoti grūtu uzdevumu. Mums ir jāizveido funkcionējoša, demokrātiska, publiska administrācija un tās ietvars, kas ļaus kalpot pilsoņiem un ļaus pretoties dažāda veida atkārtotiem centieniem to sagrābt savās rokās. Attiecīgi jānodola izpildu vara, tiesu vara un oligarhi intereses un politika. Tas ir tas, kopēja, tas kopsaucējs Moldovas iedzīvotājiem, lai kādā valodā viņi arī nerunātu un lai kuram ģeopolitiskam magnetiskajam polam viņi pie, pieslietos. Mēs šobrīd pārdomājam valdības politikas lielākajā daļā sektora. Moldovai vajadzīga palīdzība, tā nepieciešamas dziļas reformas valsts administrācijas jomā, lai tā varētu būt krietni efektīvāka, profesionālāka, pamatīgāka un pilsoņiem draudzīgāka. Mums ir jāatsāk donoru atbalsts un finansējums, kas tika iesaldēts tāpēc, ka iepriekšējā valdība mm, īstenoja pārkāpumus. Mēs šobrīd cenšamies pielikt punktu um, kontrabandai Piedņestras reģionā, jo tā tas, protams, apdraud ekonomikas drošību gan Moldovā, gan Ukrainā. Mēs turklāt sastopamies ar ļoti grūtu uzdevumu um, saliedēt iedzīvotājus, ko ir sašķēluši visi šī ģeopolitiskā retorika gadiem, gadu garumā, kas nostādīja vienu sabiedrības daļu pret otru asociācijas nolīguma un DCF tajā īstenošana tika iesaldēta iepriekšējās valdības darbības laikā, bet vēlamies to tomēr turpināt īstenot. Mēs izmantosim šo iespēju, ko piedāvā arī Austrumu partnerība un e, šīs iniciatīvas, lai turpinātu virzīties Eiropas virzīmē. Vēlamies kļūt par paredzamu un uzticamu partneri mūsu pilsoņiem un Um, arī mūsu, arī valstu partneriem. Mēs problēmas neslēpsim, mēs tās risināsim, mēs vēlamies, lai jūs Moldovu skatītu citām acīm no šī brīža turpmāk, lai jūs to redzētu kā valsti, kas vēlas būt tāda kā es valsts, ne tikai retoriski vien, bet gan arī savos ikdienas darbos un pasākumos. Mēs nespēlēsim ģeopolitiskās spēlītes un nesniegsim bezatbildīgus solījumus. Nacionālās intereses un nevis personīgās intereses būs tās, uz, kam, uz ko tik balstīt ārā ārpolitika. Mēs esam atjaunojuši savu strateģisko partnerību ar Rumāniju un Ukrainu par mūsu attiecībām ar Krieviju esam atsākuši dialogu, kas tika reducēts līdz nulē iepriekšējās valdības darbības laikā. Un, un nav normāli, ņemot vērā, cik ārkārtīgi daudz un plaši ir jautājumi, kas skatām abu, mūsu abu valstu darbu kārtībā. Un te runāja gan par divpusēju tirzniecību, kas joprojām uh, tiek bloķēta, bet arī uh, tāpat laikā esam gatavi iestāties par nacionālajām interesēm. Mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz to, lai Krievija atvelk savus militāros spēkus un munīciju no Moldovas suverēnās teritorijas teritorijas. Mēs nepieņemsim federalizāciju kā Piedņestras konflikta risinājumu un turpināsim politiskās sarunas, kas ļautu panākt īpašu status, statusu Piedņestras reģionam, saglabājot teritoriālo nedalāmību, suverēnu Moldovu, Moldovas starptautiskā dzīto robežu ietvaros. Mūsu mērķis ir pārmainīt, ir mainīt mūsu valsti saglabā un veidot iedzīvotāju uzticēšanos mūsu valstī. Mums ir vajadzīgs, lai Eiropas Savienība mūs šajā procesā atbalsta um, un ļauj mums šo sapni sasniegt. Paldies! Mulțumesc! Lielas paldies! Paldies, premjerministrs Kundze! Paldies par šiem vārdiem! Paldies, ka pieņēmat arī mūsu uzaicinājumu! Pirms tālāk dod vārdu kolēģiem viedokļu apmaiņas ietvaros. Gribēju vēl šeit sveikt arī citus viesus no Moldovas, kas sēž zāles labajā pusē. Tātad jaunais ārlietu ministrs ir ieradies pie mums, Nikova Pesku. Priecājos arī jūs šeit redzēt. Next, Nu, un, protams, arī vēstnieks ir labi jau pazīstama personība, un priecamies jūs šeit redzēt. Tātad, tālāk viedokļu apmaiņa. Premjerministrs kundze, vai, ir, vai jūs piekrītat, ka dod vārdu pa pār, katram pār, vienam pārstāvim no katras politiskās grupas, un varbūt tad iesākumā Sāksim ar mūsu afet misijas vadītāju Moldovā, kas bija tur pirms divām nedēļām, un tāpēc pirmām kārtām došu vārdu Haidī Hautalai. Paldies priekšādātāji! Premjerministras kundze! Var tikai un vienīgi pievienoties siltajiem uh, viesmīlības vārdiem, ko priekšādātājs jums nu pat izteica. Liels paldies, ka jūs veltāt mums savu laiku un uh, Mums, protams, programma delegācijas laikā bija ļoti saspringta, ļoti īsa, tikai vienu dienu mēs bijām tur. Mēs vēlējāmies tur sastapties ar jūsu jauno valdību pēc iespējas ātrāk un paust savu atbalstu uh, jūsu izstrādātajai valdības programmai, un paldies, ka veltījāt šīs delegācijas vizītes laikā mums laiku. Tāpat ir arī jau skaidri, mm, jūs skaidri esat pateikusi, ka jūs grasties atgriezties uz reformu ceļa un mm, ķerties atkal pie asociācijas nolīguma un mm, brīvās sadarbības un niecības nolīguma īstenošanas. Tas noteikti paver iespējas tālākai sadarbībai nākotnē. Jūs mūsu apmeklējuma laikā minējāt, ka pievērsīsieties tiesu uh, sistēmas reformām. Un mēs, protams, labprāt dzirdētu krietni vairāk par to, kā jūs grasties šīs reformas īstenot. Ar to saistīts savukārt ir uh, jautājums, par ko jūs arī runājat atklātiem vārdiem, respektīvi iepriekšējās režīma pārkāpumi. Tostarp šis, šī milzīgā banku, nu, tā teikt, kukuļošanas darbība un, un krāpšana, kas notika. Un tātad gribu jums vaicāt, vai jūsu rīcībā ir visi tie pamat dokumenti, kas ļautu konstatēt, kas tad ir ticis nu, nozakts, kas ir noticis. Tātad, lūk, vai jums ir šī pamat informācija, tostarp arī starptautiskie ziņojumi, ko sagatavojas Krala. Un vai jūs tos sākat skatīt? Uh, Vēl turklāt gribētu teikt, ka apmeklējuma laikā mēs pieminējām, ka Eiropas parlaments ir izstrādājis mehānismu pārpartiju dialogam. Tas, protams, ir ļoti svarīgi un varbūt korģējiet mani, ja man nav taisnība, bet šķiet, ka jums ir nepieciešams pārvarēt šīs plaisas arī parlamentā. Parlamentam jāspēj darboties saliedēt, un tāpēc mēs šajā gadījumā jums esam gatavi piedāvāt tā saukto Žana Monē dialoga metodi, kas ļautu tikt pāri domstarpībām starp partijām. Tātad vēlreiz liels paldies! Un noslēgumā gribētu vienkārši tiešām um, nu, noliekt uh, galvu jūsu valdības priekšā. Tur tiešām ir tāda sieviešu dominējošā loma šobrīd. Mums vajadzīgs vairāk tādu valdību izveidot. Nu, un, ja paraugamies īpaši uz to, ko darījuši iepriekšējās valdības, mums ir vajadzīgas progresīvas sievietes pie varas grožiem. Paldies par to! Okay. Lielas paldies! Paldies, Haidī! Tik daudz cilvēku Cik daudz kolēģis interesē Moldovu, centīšos dot vārdu pēc iespējas vairākiem, jo īsāk jūs izteiksieties, jo vairāk cilvēkiem būs iespēja izteikties. Pirmkārt, Bazēsku kungs. Priekšādātāji, paldies! Priecājamies šeit redzēt Moldovas delegāciju. Gribēju uzsvērt vienu lietu. Tik ilgus gadus Moldovas administrācija ir saņēmusi Eiropas Savienības atbalstu un īstenojas partnerību ar Rumāniju, un tāpat laikā šī valsts, jāsaka, nekur nav pavirzīsies uz priekšu. Arī demokrātijas nodrošināšanā nē. Un tam, protams, visam ir arī zināms skaidrojums ja valsts atrodas šajā palākajā zonā un Eiropas Savienība jāsaka ļāva tai tur palikt. Eiropas Savienība nepiedāvāja Moldovai iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Moldova ir valsts, kam ir ļoti gara robeža ar Piedņestru, ko šobrīd kontrolē separātisti un Krievu federālisti. Tiek piedāvāta tehniskā sistēma tiesu sistēmas reformām, bet Eiropas Savienība nav moldaviešiem piedāvājusi labklājības perspektīvu šo solījumu iestāties Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka šajā ļoti nozīmīgajā komitejā attiecībā uz Eiropas parlamenta lēmumiem. Mūsu pienākums būtu pēc iespējas ātrāk apspriest iespēju, ka Moldovas republika laika gaitā varētu iestāties Eiropas Savienībā. un tas tādā gadījumā, protams, varētu notikt normāla paplašanāšanās procesa ietvaros. Runāju par šo ES paplašināšanos, protams, ļoti vienkārši iemeslu pēc. Prezidenta Putina intereses Moldovā ir mazinājušās. Līdz šim mums bija vajadzīgs Piedņestras reģions kā strateģiska buferzona, lai varētu nodrošināt drošības kontroli pār Melno jūru un Eiropā kopumā, bet šobrīd prezidents Putins šķiet ir savas vajadzības apmierinājis, okupējot Krimu, jo viņam, protams, līdz ar to tur ir viņa militārais zābaks, tā teikt, spērs sodu, un līdz ar to varbūt šobrīd viņu mazāk interesē Moldova kā tāda. Nu, līdz ar to mums tādā gadījumā ir pienācis īstais brīdis Moldovai piedāvāt šo nākotnes iestāšanās perspektīvu. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Sociālistu un demokrātu grupas vārdā Pīrī kundze. aizmirsu, kā jāiesniedz mikla, mikrofons. Tā ir, ka jūs dodaties um, vēlēšana kampaņā un esat prom no šī parlamenta pāris mēneši, bet lai kāds arī nebūtu premjerministrs kundze priecēju šeit redzēt, arī sociālistu un demokrātu grupas vārdā gribu jūs apsveikt ar um, šo jauno amatu un, protams, vēlu jums veiksmes mandāta sākumā. Kā jūs zināt, parlaments ir sekojis līdz situācijai Moldovā ļoti cieši iepriekšējā sasaukuma laikā, un, protams, mēs ārkārtīgi priecājamies, ka, lūk, ir izveidota jauna tāda pamatīga valdība, nu, tas attiecas gan uz šejienu, gan uz Kīšiņā. Bet, protams, ka šīm jaunajām lomām līdz nāk arī jauna atbildība, un eh, Moldovai ir vajadzīgas politiskās pārmaiņas un, un reformas. Gribu arī uzsvērt eh, sociāls un demokrāta grupas vārdā, ka jums un Re Moldovas republikai, kas ir mūsu kaimiņi, kas ir mūsu partneri, un mēs, protams, esam Moldovas iedzīvotāji draugi, jūs mūsos redzēsiet taisnīgu, godīgu partneri, kamēr vien jūs arī ļoti godīgi pildīsiet savu ambiciozo politiku, politikas programmu un attaisnosiet iedzīvotāju cerības. Gribu izmantot šo iespēju, lai uzdot jums divus jautājumus. Socialistu partija vinē nesenajās parlamenta vēlēšanās, un lai gan viņi atteicās no valsts vadības, amata. Viņš šobrīd pirmo reizi tiek pārstāvēti um, arī galvenajā ministru, galvenais ministru portfeļos. Kādas politiskās prioritātes bija tās, kuru kontekstā jums nācās iziet uz kompromisu sarunu kontekstā, lai nonāktu pie kopsaucēju, un kā jūs cerat rast līdzsvaru koalīcijā, ja šī šķelšanās Moldovā šobrīd pastāv starp jums un jūsu partiju un sociālistu partiju, ņemot vairāk, jūs tiešām esat diametriski pretēji noskaņotas gan eh, nacionālā, gan starptautiskās politiskas jomā. Paldies, Katī Pirīvi, tālāk Petrs Austrēvičus no Renew Europe grupas. Paldies priekšādātāji, paldies, Dēvid. Premjerministras kundze, mīļā māja, ārkārtīgi priecājos jūs redzēt šeit, šajā amatā, apmeklējam tagad šeit um, parlamentu, jūs esat bijusi opozīcijas um, vietā tik ilgi, un tagad, lūk, ir pašķirta jauna lapuse, daudz sološa lapuse. Moldovas modernajā vēsturē. Esmu pastāvīgais referents, kas strādās pie Moldovas jautājumiem iepriekšējā sasaukumā, un līdz ar to esmu uzmanīgi sekojis līdzi šo ļoti, ļoti sarežģītajai situācijai Moldovā, un varu jums arī pastāstīt, kā ārkārtīgi lepojos ar to, Um, kas ir sasniegts kopš 2017. gada arī šeit uh, iestāžu kontekstā, ka tika noteiktas šīs, um, šie makroekonomiskie nosacījumi atbalsta sniegšanai Moldovā, lai gan tas, protams, bija ekonomikai sāpīgi, tāpat laikā šie līdzekļi līdz ar to uh, nu, nenonāca, kā mums bija aizdomas, nepareizo cilvēku rokās un kabatās oligarhiem. Un tā tad apsveicu. Jūs tiešām esat tādā ļoti sarežģītā situācijā. Moldova tika aprakstīta kā valsts, kuras viss bija sagrābts oligarhu rokās. Valsts, kas tiešām bija eh, īstenoja vienkārši neiedomājumu korupcijas kultūru, un te runa gan par administrāciju, gan par politisko korumpētību politiķu vidu un tā tālāk. Un šī nu, vienrocīgā politiskās dzīves pārvaldība uh, faktiski bija tik spēcīga šais pēdējos gados, ka jums tagad nāksies izturēt, izturēties ļoti atbildīgi un jums būs vajadzīga drosme. Augsti vērtēju jūs nu pat izteikto runu. Un vēl. Ir tādas lietas, kas ir jāizteno pēc iespējas straujāk, nu, piemēram, tiesu sistēmu reforma un tiesu reforma. Eh, nedrīkst situācija turpināties eh, tā, mm, kā iepriekš, un tāpēc ar nepacietību gaidām arī konkrētus mērus un pasākums no Moldovas valdības puses, kas ļautu Nu, piemēram, eh, Dominikai Manolī un eh, Mano, Monti, Monteano um, tiesnešu, kas ir tiesneša gadījumā, tomēr viņiem nonākt pie taisnības. Viņi tika safabricā, pakļaut safabricētām apsūdzībām. Kāda veida palīdzību jūs gaidat šajā gadījumā no Eiropas Savienības puses, lai šīs reformas varētu virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk? Paldies! Zaļo vārdā Funkramon kundze. Pa paldies, premjerministrs kundze, par jūsu atklāto uzrunu. Tas tā atstāja nopietnu iespaidu uz mani. Esmu daudzkārt bijusi Moldovā, galvenokārt kā OECD parlamentārās asamblejas locekle un arī Bundestāga deputāte, arī vēlāk kā pilsoniskās sabiedrības pārstāve. Atceroties to, uzklausot jūs tagad šeit, to, ko jūs sacījāt tik atklātā, godīgā veidā, uh, par to, kā jūs vēlaties ātri reformēt valsti, bet no otras puses tas ir milzīgs uzdevums un viennozīmīgi arī ļoti riskants. Un uh, risku rada arī jūsu koalīcijas partneri. Un līdz ar to esmu nonākusi līdz savam pirmajam jautājumam. Cik iespējami jūs vērtējat uh, iespēju, ka koalīcijas valdība noturēsies ilgu laiku? Kāds ir jūsu viedoklis? Nu, mēs neesam aiz slēgtām durvīm, bet varbūt jūs varat tomēr sniegt mums uh, vairāk vai mazāk realistisku vērtējumu tam, kā jūsuprāt tas viss beigsies. Varbūt arī saistībā ar atbalstu no Eiropas Savienības. Un līdzīgi kā Petras pirms tam sacīja, viena no pirmajām prioritātēm būtu politieslodzīto atbrīvošanu. Es varētu nosaukt daudz vārdu - protestētāji, trauksmes cēlāji, žurnālisti, oponenti, tiesneši. Tas būtu tiešām labs pirmais solis kā pierādījums tam, ka jūs uztverat to nopietni arī kā vienu no savām galvenajām prioritātēm atbrīvot eh, politieslodzītos. Un arī bijušie korupcijas skandāli jūsu koalīcijas partneriem, cik nopietni tie tiks uztvērti? Un tiesiskuma principam, tiesību sargājušām iestādēm, kāds būs jūsu rīcības plāns? Paldies! Marjānī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, premjeras kundze. Pirmkārt, jūs apsveicu, man bija iespēja ar jums Es sacīju, apsveicu jūs, man bija iespēja tikties ar jums kā referentam pār asociācijas projektu ar, Eiropas, ar Eiropu. Es pārstāvēju Francijas parlamentu. Paldies par jūsu drosmi, izturību Es eh, uzklausīju jūsu runu un visi piekrītam tam, ka jācītās pret korupciju. Tā ir prioritāte. Bet pēc tam, un es to saku ar eh, patiesām simpātijām, ko jūs darīsiet tuvāko mēnešu laikā, tas ir saistāms ar zaļo jautājumu eh, attiecībā sociālistu Dodanu, kur daudzos gadījumos uh, mūsu viedokļi atšķirās. Jūs, es zinu Moldovu, bet es zinu, ka ir nepieciešams ekonomiskās reformas. Un mans pirmais jautājums ārpus. Uh, uh, E, kā jūs esat iecerījuši cīnīties pret korupciju, un otrkārt, ko jūs sagaidāt no Eiropas vīzu. Jautājums ir sakārtots, nerad apmeklējot Moldavijas, e, Moldovijas dzirdēju, ka e, Eiropa ir piedāvājusi un solījusi daudz cīnoties pret korupciju, bet nerad uzņēmumi gaidīja lielāku atbalstu dzīves līmeni celšanai, mazo uzņēmumu attīstībai. Kādas ir jūsu prioritātes šajā sakarā? Paldies! Fotigas kundze ECR grupa. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministras kundze, esat sveicināti AFET komitejā un sirsnīgi apsveikumi jums. Man jums ir trīs jautājumi par ārpolitiku. Kādas ir jūsu valdības stratēģiskās um, iestrādes un mēķis eh, attiecībām, piemēram, ar ASV. Vai jūs varat paļauties šajā jautājumā uz atbalstu no valsts prezidenta puses? Par drošības jautājumiem. Kāda ir esošā situācija? Sadarbojoties ar NATO, bija kontaktbirojas izveidots Moldovā, kā tur notiek attīstība. Un trešais jautājums par energoapgādes drošību. Moldovā šī situācija ir eh, tāda riskanta, nu kāda ir faktiskā situācija šobrīd, kāds ir problēmas. Paldies, GOE grupa, Helmuts Šolts. Paldies, priekšsarētāji. Sveicam jūs, premjerministrs kundze, no kreisās grupas šeit Eiropas parlamentā. Mēs esam sekojuši notikuma attīstībai jūsu valstī jau ilgu laiku un vienmēr esam bijuši interesēti, lai Moldova būtu kā partnervalsts, austrumu kaimiņa valsts, kas ņem vērā savu iedzīvotāju intereses. Tāpēc es piekrītu daudz kam, kas jau izskanēja, ka politiskās un sociālās dzīves eh, demokratizācija ir galvenais uzdevums jūsu koalīcijas valdībai. Un tāpēc mums ir pat pārsteigums, ka šāda koalīcijas valdība vispār bija iespējama esošajā situācijā. Un bijušais ES vēstnieks sacīja savulaik, ka Moldova ir nefunkcionējoša valsts, bet tas tomēr tika sasniegts. Un viens jautājums jums. Kāda būs jūsu valdības sociālā programma? jo jums ir jāveido uzticēšanās, uzticēšanās demokratizācijai un to, ka varat pārvarēt šo plaisu reālajā dzīvē. Jo tauta izjūt eh, daudz problēmu saistībā ar bezdarbu, iespēju trūkumu un dodas prom uz Eiropas Savienību, uz eh, trešām valstīm. Uzticēšanās veidošana ir saistīta arī ar politieslodzīto atbrīvošanu, lai apturētu jau uzsāktās tiesas prāvas, radītu caurskatāmību Kā jūs plānojat īstenot savu programmu? Tie būtu, tie būtu galvenie jautājumi, kas mūs visvairāk interesē. Cerams, tādā turpmāk arī ļoti konstruktīvā un auglīgā darbā, ko īstenos jūsu valdība. Paldies! Paldies! Šī ir pirmā kārta jautājumiem. Tagad došu vārdu premjerministras kundzei atbildēt, un pēc tam būs otrā kārta. Paldies! Man tiešām pārsteidza plašā interese par eh, manu valsti. Paldies par to, ka esat sekojuši mums, ka jūs devāt mums cerību tad, kad Moldovā lietas bija tiešām drūmas. Un, un es runāju ne tikai par opozīciju. Iepriekšējā režīmā es runāju par par pilsonisko sabiedrību, par neatkarīgo presi, jo šie cilvēki izgāja cauri ļoti smagai situācijai, un tas tiešām bija labi zināt, ka cilvēki ES iestādēs seko notiekošajam, un viņi saprot, kas notiek, neskaroties uz iepriekšējās valdības eh, pozitīvo retoriku. Tāpēc es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem un ieklausīšos jūsu padomos. Lielākie izaicinājumi, kā jau daudzi norādīja, ir tiesu sistēmas e, reforma un cīņa pret korupciju. Mēs zinām, ka šāda reforma nav īstenojama vienas dienas laikā. Mēs skatāmies uz pieredzi Rumānijā, skatāmies, kā Ukraina cenšas izveidot e, savas iestādes, cenšamies mācīties no pieredzes Albānijā, no bijušās pieredzes Gruzijā. Mēs zinām, ka nav tādas ideālas schēmas, un mēs joprojām turpinām sarunas par to, kā to labāk darīt. Vakar un aizvakar mums bija um, sākotnējā konference, kurā piedalījās eksperti no reģiona un arī vietējie dalībnieki tieši par šo tēmu. No vienas puses mēs vēlamies stiprināt tiesu varas neatkarību, Bet no otras puses, mēs nevaram sagaidīt, ka tiesu sistēma reformēsies pati no iekšpuses. Diemžēl liela daļa no šiem cilvēkiem ir korumpēti, kas ir kalpojuši iepriekšējiem režīmiem un dažāda veida politiķiem. Jā, tas ir liels izaicinājums, un daži no jums pieminēja politieslodzīto atbrīvošanu svarīga, un es jums piekrītu pilnībā. Bet valdība nevar pieņemt šādu lēmumu tam ir jānāk kā lēmumam no tiesnešiem, prokuroriem. Tas ir liels izaicinājums, jo kaut arī mēs zinājām, cik liela ir korupcija iepriekšējā režīmā, un ne tikai iepriekšējā režīmā, uh, Vienkārši eh, iepriekšējā režīmā tas viss pieauga milzīgos apmēros, bet katru dienu nāk eh, klajā informācija par vēl vienu korumpi, eh, korupcijas režīmu un, un schēmu. Tagad ir šī informācija, kas uzpeld tagad par korupciju. Nu, prokuratūra joprojām nestrādā. Mēs turpinam sūtīt prokuratūrai šo informāciju, jo ne jau premjers var iet arestēt tagad cilvēks. Uh, vai, vai ekonomikas ministrs, kas atklāja korupcijas schēmas un kurš tad var uzsākt kriminālu lietas. Tā kā tas ir liels izaicinājums, un mēs e, atzinīgi novērtētu jūsu padomus šajā jautājumā. Mēs joprojām meklējam labākos veidus, kā risināt šo situāciju. Un kaut arī es vēlos, lai šīs reformas notiktu pēc iespējas ātrāk, cilvēki daudz ko sagaida no mums, Un, kā jūs saprotat, mums bija krāpniecība banku sektorā pirms četriem gadiem 12% no IKP, un neviens cents nav atgūts no tā, ka tika izkrāpti 12% no IKP, un neviens cilvēks nav saņēmis sankcijas par šādu krāpniecību. Kurš gribēs eh, atvērt biznesu, maksāt nodokļus, eh, zinot, ka iemaksātā nauda tiks izmantot, eh, lai izkrāptu to? Tā kā tas ir izaicinājums. Tas nav viegli, bet mēs zinām, ka tas ir būtiskākais jautājums mūsu darba kārtībā. Un mēs šobrīd domājam, vai mums ir e, jāizveido e, tiesnešu un prokuroru izvērtēšana, ko veiktu kāda ārēja struktūra, jeb arī jāizvēlas cita pieeja. Un viens no lielākajiem izaicinājumiem, tā skaitā koalīcijai, ir jaunā ģenerālprokurora iecelšana Mēs neuzskatām, ka viens procents var mainīt visu, viena persona var mainīt visu, bet viena persona var uzsākt nepieciešamās reformas. Un nākošajam ģenerālprokuroram būtu jāuzsāk reforma nozarē, lai reformētu prokuratūras darbu. Un no otras puses arī strauji jārīkojas lielākajos korupcijas gadījumos, jo tas ir vienīgais veids, kā atjaunot cilvēku uzticēšanos valstī. Es jums nevaru sniegt tāpēc ļoti skaidru atbildi šodien. Mēs eh, cenšamies neiejaukties eh, pārāk daudz, un eh, tas arī tika mums atgādināts 2016. gadā. Tika ņemta vērā pieredze no Eiropas Savienības un citiem partneriem, bet, diemžēl, to izmantoja korumpētā sistēmā, lai uh, aizsargātu sistēmas ietvarās strādājušos korumpētos e, darboņus. Un e, jau pirms e, ilga laika banku sektoru krāpniecību izmeklēja starptautiski kolēģi, bet ir vairāki pielikumi šim ziņojumam, kuriem man joprojām nav pieeja. Un, ja kāds apgalvo, ka uh, viņiem ir pieejami šie pielikumi un viņi ieliek tos internetā. Es pat nevarēju pārliecināt prokuroru, uh, lai varētu pārbaudīt, vai tie vispār ir autentiski pielikumi vai nē. Bet mēs strādājam šobrīd pie tā, lai sagatavotu plānu vismaz kā atgūt šos līdzekļus. Bet jūs zināt, cik tas ir sarežģīti uh, pēc tik daudz gadiem atgūt līdzekļus, un es atgādināšu uh, savu lūgumu dažām valstīm, kur e, banku kontos nonāca šī e, nauda, e, aicināšu jūs sākt izmeklēšanu no sava gala. Un tad cerams, mums drīz būs tāds ģenerāla prokurors, kas uzsāks īstu izmeklēšanu no mūsu puses. Basesku kungs eh, runāja par eh, iespējamo integrāciju Eiropas Savienībā. Tas, protams, mums ir ļoti svarīgi. Mēs saprotam, ka mums ir jāīsteno asociācijas nolīgums. Mēs zinām, cik daudz reizes eh, Moldovas valdība ir likusi vilties ne tikai saviem iedzīvotājiem, bet arī starptautiskiem partneriem un iestādēm. Mums ir skaidrs, ka mums ir jāpāriet no runām pie darbiem un jāīsteno esošais asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību. Bet, protams, būtu noderīgi eh, zināt, kas tad mūs sagaida šī grūtā procesa galā. Tāpēc mēs atzinīgi novērtētu jūsu atbalstu šai procesā. Tālāk eh, bija jautājums par to, no kā mums bija jāatsakās, vai kādi kompromisi jāpieņem, lai vienotos par koalīciju. Valdības darba programma skaidri pasaka, ka asociācijas līgums ir pamats eh, mūsu koalīcijai. Tur nav nekāda slēptā darba kārtība. Viss ir atklāts. Nu, redzēsim, laikam ejot, jo nevar īstenot grūtas reformas eh, vieni paši. Katrā ziņā darba kārtība ir absolūti caurskatām, šī ir valdības programma, par kuru tika nobalsots ļoti īpašos apstākļos. Nebija pat daudz laika sarunās sākt izvirzīt nosacījumus eh, attiecībā uz valdības darba programmu, jo tas notika diezgan strauji un pēkšņi. Uh, Manuprāt, galvenais iemesls un skaidrojums tam, kāpēc tas tā notika, ir tas, ka cilvēki vēlējās atbrīvoties no iepriekšējā režīma. Viņi bija ļoti uh, asi vērsušies, tā skaitā pret dažiem politiķiem. Un daži so sociālistu partijas uh, kolēģi jutās apdraudēti no iepriekšējā režīma puses, un acīm redzot, tāpēc eh, tik ātras pārmaiņas bija nepieciešamas. Bet tagad jūs redzat, ir proeiropeiska valdība, daļa no cilvēkiem ir strādājuši Eiropas Savienības vai Eiropas, precīzāk sakot, iestādēs, un ir diezgan skaidri jūtams, par ko ir runa. Runa ir par, e, tam, par to, ka Moldova seko Eiropas sapnim. Moldovai, protams, ir arī e, ļoti labas e, attiecības Eh, ar Kremli, un eh, ir svarīgi, lai sociālisti piedalītos sarunās un atjaunoti apliecinātu savu apņemšanos virzīties uz Eiropas Savienības pusi. Viņi prasa no mums, lai mēs uzlabotu attiecības ar Krieviju. Bet kā jau es norādīju, Mēs esam gatavi uzlabot ekonomiskās attiecības ar Krieviju, bet viņiem ir jārespektē arī mūsu intereses. Protams, ka tur ir daudzas citas lietas, energoapgādes drošība, mums jāparaksta jauns līgums par gāzes piegādi, piemēram. Tā kā ir svarīgi arī mums censties uzlabot attiecības. Politiskie nosacījumi. Es jau iestājos par to, un manuprāt, tā ir pareizā pieeja, jo tas palīdzēja mums izdzīvot, un tas palīdzēja arī daudziem cilvēkiem nepadoties savā cīņā par demokrātiju Moldovā. Jo savādāk daudziem neatkarīgiem žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem atlikt tikai beigt no valsts, ja viņi justu, ka nevienam nerūp eh, tas, kas notiek Moldovā, vai neviens nesaprot to. Uh, Tādēļ tas bija svarīgi, un, un mums ir jāturpina izvirzīt politiskos nosacījumus, neatkarīgi no tā, kas atrodas pie varas. Tas ir viens no veidiem, kā likt valdībām uzvesties pareizi. Cik ilgi eh, koalīcija noturēsies? Nu, to ir grūti pateikt. Es to pati saprotu būtu labi, ja šeit būtu arī parlaments spīkers kundze, kas ir sociālas partijas vadītāji. Viņi varētu varbūt labāk atbildēt uz šo jautājumu. Bet, eh, protams, es domāju, ka tas ir visu interesēs, lai valdība noturētos pēc iespējas ilgāk laika, bet tas arī atkarīgs no cilvēkiem, kas balsoja par mums un tiem, kas balsoja par sociālistiem. Viņi vēlas, lai šis vairākums noturētos. Un ja mēs ieklausīsimies cilvēkos, kas balsoja par mums, tad es domāju, ka valdība noturēsies pietiekami ilgi, lai mēs paspētu īstenot eh, neatgriezeniskas reformas, lai nostiprinātu demokrātiskos procesus un institūcijas. Bet, kā jau es minēju, izaicinājumi paliek, pašvaldību vēlēšanas oktobrī būs pārbaudījums mums, kā, varē, kā varam organizēt brīvas eh, vēlēšanas, un mēs vēlamies parādīt starptautiskajai sabiedrībai, ko tas nozīmē eh, organizēt eh, brīvas un taisnīgas vēlēšanas, kad tur pastāv tiešām brīva konkurence starp politiskajiem spēkiem un mums ir civilizēta kampaņa, tāda pagātnē mums nav bijusi, šoreiz mums vajadzētu mēģināt tādu īstenot. Kā jau es norādīju, ģenerāla prokurora iecelšana un citu svarīgu amatpersonu iecelšana tiesu sistēmā būs liels izaicinājums un pārbaudījums šim vairākumam, bet mēs esam skaidri norādījuši, un arī mūsu partneri parlamentā to ir darījuši, ka mēs iestājamies par iestāžu neatkarību, lai varētu uh, pārbūvēt valstī, stiprinot valsts iestāžu kapacitāti. Tā kā izaicinājumi paliek, mums ir jāstrādā smagi, lai labāk komunicētu, lai pārliecinātos, ka tas tiek izdarīts un ka mēs nepieļaujam kļūdas tik svarīgās lietās, lai padarītu valsti par funkcionējošu un atgūtu cilvēku uzticēšanos valstīm. Jā, tad par drošību vēl un attiecībām ar ASV, NATO un Kanādu. Ar ASV mums ir ļoti labas attiecības, arī ar Kanādu. Man bija tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru. Mūsu darbību plāns sadarbībā ar NATO beidzas septembrī. Mēs uh, esam vienojušies par sadarbības pagarināšanu, tā kā šobrīd nav nekādu draudu vai jautājumu par to, neskaroties uz to, ka Socialistu partija pagātnē ir kritiski izteikusies par NATO. Viņi kritiski runāja arī par asociācijas līgumu, šobrīd viņi saka, ka tā ir laba lieta, tā kā ir mainījusies arī viņu retorika, un ceru, ka tas ir autentiski. Jūs jautājat arī man, kas tiks darīts uzņēmumu labā. Mums ir garš saraksts ar pasākumiem pēc diskusijām ar uzņēmēju darbības asociācijām. Iepriekš eh, bija daudz uzbrukumu uzņēmējiem. Cilvēki tika uh, Uh, likti cietumā uz pusgadu, gadu, lai viņi atteiktos no savām kapitāla daļām uzņēmumos, un tikai tagad viņi tiek atbrīvoti. Šobrīd mēs esam panākuši, ka daļa no šiem cilvēkiem jau ir atbrīvota, viņi stāsta par šīm šausmām, kas viņiem bija jāizcieš, un mums ir daudz, kas darī, jādara, lai cīnītos, uh, piemēram, ar monopolu. Tā ir situācija, kas arī ir sarežģīta, jo ir konkurences padome, kas ir neatkarīga Tā kā mēs nevaram vienkārši nomainīt valdi kaut kur. Tā ir konkurences padoma, kas līdz šim arī ir strādājusi, palīdzot monopoliem noturēties pie varas. Mēs cenšamies eh, strādāt, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, jo ir daudz cilvēku, kas ļoti maz nopelna darbā, un mēs vēlamies radīt apstākļus, lai viņi sāktu pelnīt vairāk. Ehm, sākam arī apmācību programmas eh, šādu MVU vadītājiem, lai viņi eh, iemācītos, kā palielināt ieņēmumus uzņēmumos. Mēs vēlamies pārliecināt arī diasporu atgriezties, jo ir daudz uh, jaunu moldoviešu, kas e, veiksmīgi darbojas uzņēmējdarbībā Itālijā, Francijā, Īrijā, apvienotajā karalistē. Mēs ļoti priecātos, ja viņi atgrieztos un veidot uzņēmumus mājās pie savas ģimenes, ja viņi radītu darba vietas Moldovā. Mēs arī apspriedām to ar e, dažiem e, diasporas pārstāvjiem. Mēs reklamējam arī vakances valsts iestādēs un mazākā nedēļas laikā esam vairāk kā tūkstošu pieteikumu saņēmuši. Tas jau uh, ir pozitīvi, bet ir nepieciešams lielāks progress uz atvesļošanās ceļa, lai pārliecinātu šos cilvēkus, ka ir vērts atgriezties. Tālāk par energoapgādes drošību. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums mums. Moldova ir atkarīga no Krievijas gāzes, un šobrīd ir sarunas starp uh, Krieviju un Ukrainu par to, kā var tikt uh, ierobežot eh, gāzes piegāde cauri Ukrainai. Ja tas notiks, tad Moldova nesaņems gāzi no Krievijas neatkarīgi no tā, kādu līgumu mēs ar Krieviju parakstītu. Tas ir tehnisks jautājums un ekonomisks jautājums, jo šodien mēs pērkam um, gāzi no Krievijas uh, par labāku cenu nekā mēs saņemtu no Ukrainas. Mm. Mēs strādājam pie Jaškišņevas gāzes cauruļvada izbūves. Mēs strādājam ar Rumānijas iestādēm, lai uh, pātrinātu šī projekta īstenošanu, bet tas nenotiks tik ātri vēl. Tāpat mēs strādājam pie starpsavienojuma veidošanas eh, elektro, elektrības uh, sistēmai, savienojot ar Eiropas Savienību, konkrēti Rumāniju. Šie projekti virzās uz priekšu. Uh, Un e, dažas starptautiskās finanšu institūcijas arī ir iesaistījušās. Tas gan prasīs zinām laiku, bet labi, ka tas beidzot notiks. Tad vismaz piecus gadus vēlāk mums būs alternatīvas e, energoapgādēji. Jā, jūs runājat par demokratizāciju. Ir lietas, kuras mēs varam izdarīt ātri, ir lietas, kuras mēs nevaram izdarīt ātri, lai radītu nepieciešamos apstākļus pilsoniskai sabiedrībai. Uh, lai padarītu publisko pārvaldi neatkarīgu, jo iepriekšējā režīmā valsts pārvalde bija finansiāli, bet arī savādāk pilnībā atkarīga no valdības. Līdz ar to viņi kontrolēja pilsētu mērus. Un mēs cenšamies šobrīd padarīt pašvaldību līmeni neatkarīgāku. Viņi paši varēs uh, piesaistīt finansējumu, tas svarīgi ir demokrātija, protams, arī neatkarīga prese, pilsoniskā sabiedrība. Nu, tur mēs neko daudz nevaram darīt, lai sniegtu finansējumu no valsts eh, neatkarīgai presē, bet ir citas lietas, kuras varam darīt, lai radītu vidi, kas ir nepieciešama, piemēram, demonopolizācija reklāmas tirgū, kas ir bijis eh, ekonomiski ļoti svarīgs jautājums neatkarīgajiem mēdījiem. Un, protams, sociālajie jautājumi, kā jau es minēju, mums ir daudz trūcīgo iedzīvotāju, tāpēc mums ir nepieciešams šobrīd finanšu atbalsts, lai sniegtu viņiem kādu atbalstu pirms mēs atdzīvinam ekonomiku. Minister, have... Paldies, premjer. Vai jums ir laiks otrā jautājuma kārtā? Jā, man ir. Paldies, runātāji. Saraksts ir pabeigts un tagad došu vārdu, kur nepaspēj izteikties sāksim ar deputātu Kubidjus, bet lūdzu iekļaujieties pusotrā minūtē. Paldies! Eh, dārgā premjere, Maija Sanda, mēs ar prieku redzam jūs šajā amatā, mēs jūs pazīstam kā drosmīgu pro-eiropeisku līderi. Protams, mēs esam nobažījušies par jūsu politiskās koalīcijas trauslumu, bet eh, atcerēsimies arī, kāda bija iepriekšējā situācija. Galvenais jautājums ir, kā mēs varam palīdzēt papildus pozitīviem paziņojumiem, makrofinansiāliem atbalstam miljonu apjomā. Jautājums ir plašāks, un varbūt šis jautājums ir jāuzdod arī mums pašiem sev, ne tikai jums, jo no mūsu pieredzes, no Lietuvas pieredzes, no Rumāņu pieredzes, kā jau pirmīt uzstājās um, Mazeska kungs, mūsu uh, pieredze ir pašsaprotama. Mums ir jāapzinās, ka valstis kā Ukraina, Moldova, Grozija, kā bijām mēs savā laikā, mēs vieni paši nevaram īstenot uh, reformas un sasniegt rezultātus, kuri mūs tuvināt Eiropas līmenim bez paplašināšanās perspektīvas, bez Eiropas Savienības iesaistīšanās, bez reālām perspektīvām partnerības. Mēs tagad redzam jaunu Mums ir jāizmanto jauna enerģija Moldova, Ukrainā, arī Gruzijā, un tāpēc, eh, kā jūs esat to iecerējuši darīt, paldies no sociāldemokrātu grupas deputāte Santoša. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, premjeras kundze. Es vēlētos pirmkārt jūs sveikt eh, sakarā ar stāšanos amatā un izteikt jums vislabākos novēlējumus. Jūsu panākumi būs visu Moldavu panākumi. Es uzklausīju jūs sacīto, taiskaitā par jūsu valdības ieceri padarē, padarīt eh, Moldavu par uzticamu partneri un lai e, netiktu, e, nenotiktu iesaistīšanās ģeopolitiskās spēlēs. Un tagad es vēlos koncentrēties uz jautājumu attiecībās brīvībām un garantijām e, ko jūs norādījāt kā vienu no valdības centrāliem uzmanības jautājumiem. Tāpat jūs norādījāt uz savu ieceru stiprināt presnietkarību un E, šīs bažas jau vairāk kārtīgi pauda vairāk žurnālisti, un es gribētu zināt papildus tam, kā e, papildus uh, publicitātes demonopolizācijai, kādi citi pasākumi ir iecerēti šajā jomā. Vēl viens jautājums, runājot par pilsonisko sabiedrību un par tās ietekmi. Uh, un to, cik būtiski ir stiprināt eh, pilsoniskās sabiedrības eh, eh, ietekmi, jo, jo demokrātiskāka ir sabiedrība, jo plašāka ir pilsoniskā sabiedrības ietekme iesaistīšanās, bet es gribēju to saistīt ar sadarbību par NVO un šajā gadījumā atsevišķas ārvalstu NVO, kas Ehm, turpina būt par mērķi notiekošajiem tiesu procesiem, vai jūs esat eh, domājuši par to, ka atsevišķas NVO nevarēs turpināt atgriezties, eh, atgriezties turpināt darbību Moldovā? Paldies! Ehm, nākošais kolēģis Urmas Pēc. Paldies! Premjeras kundze domāja, ka vairāk no mums ir cieši sekojuši Moldovas notikumiem un ir um, šeit eh, bijuši gan panākumi, gan zaudējumi. Viens no būtiskiem jautājumiem ir tiesiskums un, nevien, un nevar kā secīga valdība pavērst eh, valsti par 180 grādiem, kā tas diemžēl nerad ir noticis iepriekšējo valdību gadījumos. Es domāju, ka jūs izmantosiet savu laiku premjeramatā, lai padarītu virzību par neatgriezenisku, lai nākošā valdība nevarētu tik vienkārši, ja būs atsevišķa politiskā darba kārtība, to panākt. Tas ir ļoti nozīmīgi jūsu valstī. Tāpat man ir pāris jautājumu attiecībā. Viens par NATO, ko jau jūs īsi atbildējāt, bet vai jūsu mūsu valdībai ir iecerē pastiprināt sadarbību ar NATO, ja jūs to salīdzināt ne tikai ar iepriekšējām valdībām, bet iepriekšējā valdība, bet arī citām pirms pieciem, desmit gadiem. Tālāk Piedņestra vai ir specifiski pasākumi vai programmas, lai soli Eh, solim piesaistītu Piedņestru aizvien vairāk pārējai Moldāvijai. Paldies, Sikorska kungs, nākošais runātājs. Paldies! Apsveicu premjeri un domāju, ka jūs tuvināsit eh, Moldovu austrumu partnerībā ir savstarpēji izdevīgumi jūsu valstī un Eiropas Savienībai. Man ir trīs aspekti, par kuriem eh, es vēlētos runāt. Eh, Bazēs Kohungs atbalsta Moldovas Eh, dalību un ja eh, Eiropas Savienībā un ja tas tā notiks, tad eh, Rumāņiem var būt divas vietas Eiropa domē. Otrkārt, es apsveicu jūsu intelektuālo skaidrību attiecībā uz federālismu riesmām par Piedņestru runājot, jo Uh, Tas varētu nozīmēt Krievi, līdzīgi Donbasam, Krievijas kontrolētus sanklāvus, kas varētu ietekmēt ģeostrateģisku orientāciju visai valstī, un jūs nedrīkstat iekrist šajās lamatās. Bet jums ir jābūt darb, darboties spējīgai muitas kontrolei attiecībā uz kontrabandu. Uh, Eh, šajā reģionā. Un visbeidzot par banku skandālu. Miljards eiro ir eh, izvil, izsūkti no banku sektora. Vai jūs zināt, kur šī nauda ir un vai ir bijusi kāda sazināšana? Eh, līdzināšanu no Eiropas banku puses, un vai mums kaut ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu šādus notikumus nākotnē. Paldies, Sikorska kungs! Nākošais ir Haizelkungs, ja pareizi izrunāja Haišls. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā teikšu, ka es, esmu viens no tiem nedaudziem, kas apmeklēja Moldovu privātā kārtībā, kārtā un es saskāros ar problēmām Moldovā un cik daudz laika ir iztērēts, lai valsts kļūtu pār proeiropeisku normāli funkcionējošu valsti. Tik, tik tiešām žēl par to un tagad es eh, redzu, ka ir izveidota neparasta koalīcija ar sociālistu uh, Eh, flangu un pašreizējā stāvoklī pēc visiem skandāliem, pēc politiskiem strupceļiem, kā jūs valsts atgriežas uz pareizā ceļa, lai panāktu progresu jūsu eiropeiskajā ceļā. Un man ir divi jautājumi, jo jūs esat apņēmusies, ka jūsu valdība uh, īstenos asociācijas nolīgumu, bet kas varētu būt jūsu galamērķis pilndalība Eiropas Savienībā attiecībā uz um, pašreizējos um, jūsu attiecībām ar Eiropas Savienību. Un otrais jautājums, turpinot kolēģu iesākto jautājumu par Piedņestro. Es pats redzēju, ka Piedņestrā dzīvo daudz minoritātes. Šeit nav runa tikai par Moldāviem un Krieviem, bet par citām etniskām minoritātēm. Kas, jūsuprāt, ir galīgais status Piedņestrē nākotnē, ja jūs nevarat ietekmēt šo jautājumu? Paldies, eh, deputāte Tūna. Paldies! arī es pievienos apsveikumu vārdiem un novēlējumiem pār jūsu drosmi, izturību uh, un uh, novēlējumiem, kas saņemti no jūsu atbalstītājiem un draugiem. Mēs daudz runājam par presas brīvību un par NVO. Mans jautājums skar konkrētu uh, lietu caurskatāmības gadījumā. Aprīlī laikrakstā Sunday Times parādījās raksts, eh, eh, kurā notika vēršanās pret poļu NVO atvērtā dialoga fonds, kas ir cilvēktiesība aizstāvji. Un rikošeta kārtībā es arī tiku skārta pēc šī raksta, jo Eh, to atbalstīja valdošā partija, bet tas jau būtu cits stāsts. Eh, tas, kas atklājās vēlāk, ir, ka Sunday Times raksts bija balstīts uz um, personisku pasūtījumu no plahoķikam lojāliem parlamenta locekļiem. Uh, lai vērstos pret jums, e, tajā laikā vēl cita atklāsme, kas izskanēja, kā tie, ka informācija, kas bija iekļauta šajā ziņojumā, tika saņemta no polijas no eh, tuviem plakotņikiem Moldovas parlamenta deputātiem. Un es vēlētos jautāt, kādi ir šie avoti. Tas ir ļoti nozīmīgi mūsu demokrātijai. Paldies, kolēģi. Nāko, kolēģi nākošais runātājs Nartkungs. Moldovai ir divas nopietnas problēmas. Eh, viena objektīva, kas ir valsts pārveidošana pēc tam, kad uh, Moldovu bija pārņēmuši krimināli un mafiozi grupējumu oligarhi, un šajā sakarā eh, es apsveicu jūsu nolīgumu sociālistu partiju, un otrais ir ļoti lielās eh, atšķirības attiecībā, izpratnes attiecībā eh, uz daudziem jautājumiem starp jūsu partiju un sociālistu partiju. Uh, kas apgrūtina valsts pārveidošanu šajā gadījumā, lai to padarītu par valsti pilsoņu interesēs. Ir īpaši tas skar justīcijas problēmu, lai tieslietu sistēma būtu ticama, eh, bet tiesu vara jūsu valstī bija un ir pilnībā korumpēta. Paldies, Havjēr, un visbeidzot trīs kolēģi no Tautas partijas, Belčičkungs vispirms. Bilčiks ir mans uzvārds. Jūs ekscelenci, apsveicu jūs ar stāšanos amatā, un jūs esat šķiet pārspējusi politiķus Moldovā. Un kā esmu Moldovas delegācijas loceklis, jūs varat rēķināties ar manu atbalstu Moldovas Eiropas perspektīvai. Esmu bijis iesaistīts vairākos projektos ar Moldovu savā iepriekšējā matā, strādājot domnīcā, un man ir trīs jautājumi. Kāda ir jūsu plāna, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību un NVO, lai varētu piešķirt jaunu spēku Eiropas perspektīvai valstī? Šeit es domāju par vienu projektu, kas ir Nacionālā konvencija Moldovā pār Ko, ko jūs domājat par publiskā fóruma izveidošanu, piesaistot NVO? Otrkārt, par jau iekavēto vēlēšanu reformu. Kādi ir jūsu valdības plāni? Un treškārt, jūs pieminējāt starpsavienojumu jautājumus, runājot par gāzes piegādi. Kādas investīcijas ir paredzētas ceļu infrastruktūrām? Ne tikai Eh, Moldavā, bet arī runājot par jūsu tuvākajiem kaimiņiem Ukrainā un kā un Rumānijā. Kā mēs varam būt noderīgi? Paldies, Ranžalkungs! Paldies, priekšsēdētāji, dārgā premjere, jūs uh, varat saprast, cik mēs esam iepriecināti jūs redzēt premjeru amatā pēc visām sanāksmēm, kas ir notikušas gan Briselē, gan Kīšiņevā. Un pirmkārt, tā kā eh, jau mēs varam redzēt, jūs saņemat pilnu atbalstu no Eiropas Savienības, no visa partiju spektra, kas ir jums ļoti nozīmīgi. Es vēlētos eh, komentēt vienu no jūsu piezīmēm, drīzāk ieteikumu. Es ļoti labi saprotu dilemmu, ka jūs pas, eh, strādājat ar eh, tieslietu sistēmu, vēlotos respektēt tiesu varas neatkarību, bet jūsu tiesu vara nav neatkarība, un šeit pastāv zinām dilemma. Es domāju, ka mums jā, ir jāpaturprātā tas, ka uh, Jūsu valdība ir sava veida pārejas valdība demokrātijas un tiesiskuma ceļā, un ka uh, visdrīzāk jums būs e, nepieciešama atbildība no ārējām institūcijām, piemēram, Eiropas padomu vai pat Eiropas Savienību, un mēs varētu veidot plānu, lai varētu reformēt tiesu ar Moldovā ar šo ārējo palīdzību. Uh, Nereti jūs saņemt ārējo. Jo Eh, finanšu palīdzību, šeit būtu runa par ārējo tiesisko palīdzību. Es domāju, ka eh, šāda palīdzība varētu atvieglot jūsu pienākums. Paldies, un pēdējais runātājs ir deputāts Halīckis. Paldies, priekšsēdētāji, kā bijušais eh, priekšsēdētājs Polijas Moldovas asamblējā. Mums bija šāda tiešā sadarbība, mums bija iespēja tikties. Eh, es apsveicu jūs no polijas puses, bet es arī atceros ļoti nozīmīgo lomu demokratizācijai eh, pašvaldību līmenī. Es atceros nelielus mazos projektus, kas bija ļoti efektīvi. Jautājumi attiecībā uz eh, galvaspilsētu ir būtiski. Vai jūs domājat, ka tiks organizētas jaunas vēlēšanas pēc uh, Eh, tam, ka tiks, iz, eh, vai vispirms ir jāievieš jauna justīcijas sistēma, kā jūs aprakstītu stāvokli Kišiņevā. Paldies, Maija, un tagad atkal vārds jums. Daudz jautājumu. Kolēģi, gribu jums interesēt, ka mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Pie mums ieradīsies Betrānkungs, tas gan tiks skatīts ļoti īsā laikā, un mums burtiski bez 15.1. sanāksim ir jābeidz. Tāpēc 10-15 minūtes jums, premjeras eh, kundze, un tad ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Paldies! Centīšos izteikties īsi ar Kubiļas kunga komentāriem attiecībā uz šo trauslumu koalīcijā. Mēs neesam naivi, mēs saprotam, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem, ielaikus jāvirzās uz priekšu ar saviem centieniem. Gribēju tikai vēlreiz atkārtot, ka nekādas citas iespējas jau nebija, jo vienīgā otra iespēja bija paturēt esošo režīmu pie varas, un tādā gadījumā cilvēki vispār zaudātu jebkādu uzticēšanos Tie, kas varētu doties prom, tie visi tad dotos prom, un valstī vispār vairs nekāds nākotnes nebūtu. Tātad izvēles mums nebija. Nu, zinām, ka mums ir vajadzīgi tagad arī tādi, nu, strauji rezultāti nedaudz, lai tauta saglabātu atbalstu mums kā valdībai, un tāpat laikā tam jāveido arī pamats tālāk ilgtermiņa struktūra reformām attiecībā uz iestādēm, administrācijām, tā tā, tad mums jābūt pietiekami viedien un jāspēj kombinēt šies tieši traujie ieguvumi un ilgtermiņa eh, panākumu, un te jūs varat mums palīdzēt vislabāk. Par preses brīvību. Mums bija plašas diskusijas par to, tas norisinājās manā amata iemšanas pirmajā nedēļā, diskusijas ar NVO, ar presi, un ar prieku konstatēju, ka šo sanāksmu apulē ļoti daudzi. Uh, ļoti daudz bija izdzīvojuši ļoti sarežģītos, grūtos apstākļos, un tagad mums ir plāns. Eh, galvenā problēma ir tā, ka jāvaid, jāmaina audiovizuālā padoma. Tā ir padoma, kam baidzētu teorētiski būt neatkarīgai, bet, diemžēl, to veido joprojām tādi cilvēki, ko, ko, kas, ko, ko kontrolē iepriekšējais režīms. Un šī padoma nepieņēma nevienu pareizu lēmumu attiecībā uz tirgus spēlētājiem. Mēs esam apsprieduši to visu ar preses pārstāvjiem. Uh, jo šīs padomas locekļus eh, agrāk iecēla parlaments. Mēs ierosinājām presē nākt klajā ar ierosinājumiem, ar kandidātiem, jeb citu um, padomas locekļu iecelšanas metodi, tā lai tas nebūtu atkarīgs no politiķiem un politiskajām partijām. Mēs turpināsim šo darbu un ceram, ka viņi drīz nāks klajā ar savu priekšlikumu šīs metodas mainīšanai, tā lai šis process varētu būt apolitisks un atbildības pilns. Tas pats attiec uz pilsonisko sabiedrību, ir pirmām kārtām pārskatāmība, tas attiec gan uz presi, gan uz pilsonisko sabiedrību, jo pārskatāmāks process būs, jo vienkāršāk mm, būs arī žurnālistiem strādāt. Viņam nevajadzēs gaidīt mēnešiem ilgi, lai nu, piekļūtu pie informācijas. Nevajadzētu būt tā, ka viņiem ir jāmaksā par informācijas saņemšanu no valsts iestādēm. Tātad strādājam pie šiem jautājumiem. Nu, un, protams, un politiski finansēta prese mm, no šiem netīrajiem līdzekļiem, finansēta prese valstī nozaktiem līdzekļiem finansēta. Nu, tur mums, protams, jā, tur būs jābūt izmeklēšanai. Jūs minējāt arī tiesas prāvas eh, mm, starptautisko NVO gadījumā. Mēs par to varam runāt, es neesmu par to informēta, es vienkārši zinu šo gadījumu par Open Dialogue, kas tika izmantots pret mums, un Plahotņoks iztērē ļoti daudz līdzekļus, lai mūs diskreditētu un, š, mm, lai mūs, tā teikt, nomēlnot un padarīt mūs par valsts cienēdniekiem šīs kampaņas ietvaros, jo mēs piedalījāmies vienā pasākumā Eiropas parlamentā un šīs biļetes no Kišiņevs uz Briseli eh, tika apmaksātas ar šī NVO līdzekļiem. Tās bija četras politiskās partijas, kas taču tiek finansētas tikai no ziedojumiem, un tas viss tiek pārskatām un eh, atbilstīgi atspoguļots. Nu, tāpēc šis NVO atbalsts mums bija vajadzīgs, lai varētu doties uz atsevišķiem starptautiskiem pasākumiem. Par NATO. Turpināsim sadarbību Tāpat laikā jūs jau zināt, ka viena no partija, vienas partijas vairākums šobrīd, viena partija no šajā mūsu koalīcijā ir pret NATO, tāpēc nevaram gaidīt, ka būs tādā um, fundamentāls tāds aktivitāšu pieaugums. Turpināsies pašreizējās darbības, jā, respektīvi komunikācija un tā tālāk. Moldovā ir ļoti plaša arī propaganda, kas valda šai jomā, tā ietekmē iedzīvotāju viedokli. Uh, saska, piemēram, pretstatā Ukrainai, kur publiskais um, sabiedrības atbalsts um, nu, ir ļoti zems. Un tas ir propagandas rezultāts. Esam gatavi turpināt sadarbību, izstrādāt jaunu rīcības plānu. Nevar tagad jums skaidri un gaiši apsolīt, ka mums izdosies būtiski palielināt tos punktus, par kuriem norisinās sadarbība Piedņestra. Pirmām kārtām gribu vēlreiz atkārtot, ka mūsu politiskās partijas tās, kas veido šo blokakumu, ir pret federalizāciju šajā teritorijā mūsu valstī. Mēs uzskatām, ka tas nav pieņemams risinājums šim konfliktam, un mēs neatbalstīsim šādu risinājumu. Turklāt jums jāzina, ka šī federalizācijas ideja nesaņem atbalstu arī no Moldovas iedzīvotājiem, un tātad pat, ja vienā brīdī būs tā, ka Moldovas parlamentā vairākums varētu atbalstīt federalizāciju, tas nenotiks, jo lielākoties iedzīvotāji, lielais iedzīvotāju vairākums ir pret šādu risinājumu. Un neviens no politiķiem neuzdrošināsies šo projektu virzīt uz priekšu, zinot, ka sabiedrība to neatbalsta. Kāds ir mūsu plāns attiecībā uz Piedņestru? Ir jautājumi, ko varam darīt, lietas, ko varam darīt, respektīvi cīņa pret korupciju, cīņa pret kontrabandu. Uzskatām, ka te ir ļoti svarīga šī ekonomiskā komponente konfliktā, un tas var tās risināšana var palīdzēt nonākt pie politiska risinājuma. Kamēr vien ir tādi, kas um, pamatīgi iedzīvojas no visu šī konflikta, kontrabandas un korupcijas rezultātā, politiskais risinājums konfliktam nebūs iespējams, vai vismaz būs ļoti sarežģīts. Un man jāsaka, ka pagātnē tas ir bijis iespējams, jo, nu, jāsaka, arī Kišiņevā augstas amatpersonas piedalījās šajā korupcijā un tā tālāk. Un tad eh, beidzot mums bija arī tādas vienošanās ar Ukrainu, EUBAM misija un tā tālāk. Mēs jau esam lūguši šo misiju turpināt pie robežā, tā lai šīs robežas varētu kontrolēt, jo šobrīd tāda pilnvērtīga kontrola nenorisinās. Un, kad mēs beidzot to pieprasījām un notika zinām uzvelbojumu, Moldovas valdība nolēma atvērt eh, beznodokļu veikalus um, Piedņestrā, tādējādi legalizējot šo kontrabandu. Un pagājušajā nedēļā parlaments pieņem likumu, ar ko šāda veida beznodokļu veikali tiek atkal slēgt un aizliegt Piedņestrā. Kā jau teicu, šajā gadījumā, manuprāt, svarīgi ir šī ekonomikas komponenta, tikos ar Ukrainas ehm, ministru Zelenskiju un premjeru prezidentu Zelenskiju, un mēs runājam par šiem punktiem. Uh, esam gatavi ar Ukrainu sastrādāties, tam vajadzētu būt tādam kopien, kopīgu centienu plāksnē, e, tātad šī kontrabands un korupcijas samazināšana pierobežu. Un tādā gadījumā būs arī mazāka līdzekļu Tiraspols režīmam. Un e, tas, attiecīgi, tad varētu mainīt kopējo politisko ainu un uzlabot labstākļus politisku risinājumu rašanai. Bet, nu jā, saprotam, ka tas nebūs viegli un nedomāju, ka tas arī var notikt ļoti strauji. Jo, protams, ka mm, jāmeklē arī šīs ģeopolitiskās iespējas rast arī mm, miermīlīgus risinājumus. Bet, nu, katrā ziņā mēs turpināsim tos projektus, kuru mērķis ir eh, ņēstras abu pušu iedzīvotājus atkal saliedēt. Tik uzdos jautājums, kur ir šī līdzekļi, kas tika izkrāpti no banku sistēmas. Ir vesels saraksts eh, šai pirmajā ziņojumā, var to jums arī nosūtīt. Tas ir tāds saraksts, tur gan nav īpaši sīkas detaļas, bet tur ir summas un valstis, uz kurām šie līdzekļi tika aizsūtīti. Un, protams, ka šis ziņojums un šīs grafiks, nu, jau tika sagatavots pirms vairākiem gadiem, līdz ar to iedomājos, šobrīd jau šie līdzekļi ir aizvirzīti kaut kur tālāk, un tas ir problēma jautājums, jo līdzekļi, protams, tad var iziet cauri ļoti daudzām vietām. Bet, nu, tur bija Latvija šai sarakstā sarakstā. Tur bija Igaunija, Lielbritānija, Vācija, arī tādas nelielas summas, Rumānija, Austrija. Daudzas no ES dalību valstīm bija šai sarakstā. Respektīvi, tās ir valstis, kurās šie līdzekļi nonāca Kiprā tāpat bankās vai atsevišķos privātos uzņēmumos. Un būtu ļoti liederīgi, protams, ja mēs varētu kaut kādā veidā šeit saņemt palīdzību arī no otras puses. Tas ir ārkārtīgi skumji, ka pirms diviem gadiem, kad bija šī stratēģija par līdzekļu atgūšanu un kad tā uzņēmums lika to priekšā valdībai, viņi neko negribēja darīt, jo, protams, toreiz šīs naudas atgūšanas iespējas bija krietni augstākas nekā šobrīd. Šobrīd jāsaka, li, nu, ka lielākā naudas summa faktiski tika nosūtīta uz vienu no Latvijas bankām. Šī Latvijas banka vairs pat nepastāv un pirms diviem gadiem tā vēl pastāvēja. Nu, tad, lūdzu, mēs pat nezinām vairs, kur pieprasīt šo līdzekļu, jo, nu, bankas gadījumā šī banka bankrotē, bet, nu, katrā ziņā mēs varam jums šo sarakstu piedāvāt. Es priecātos, ja es runātu ar savu valstu un valdību vadītājiem un prokuroriem, tā, lai varētu šie procesi un tiesprāvs aizstāties arī, aizsākties arī no otras puses. Tas pats attiec uz naudas atmazgāšanu, mm, jo, protams, ka Moldovā ļoti lielā mērā līdzekļi ir tikuši atmazgāti, tātad nelegālie līdzekļi ir legalizēti apturēti un pēc tam nonākušais bankās. Es zinu, ka šobrīd tiek īstenoti nopietni centieni, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, bet mēs vieni paši nevarēsim tik vienkārši šos jautājumus atrisināt. Tāpat arī bija jautājums par pilntiesīgu eh, dalību. Jā, nu tas, protams, ir tas, ko mēs vēlamies. Es zinu, ka viens otrs šeit to varbūt pat nevēlas vēl dzirdēt, un zinu, ka mums, protams, ir jāizpilda ļoti daudz uzdevumu, uh, un jāstrādā, bet es domāju, ja mums tas izdotos un ja mums izdotos īstenot visus tos nosacījumus, tad tādā gadījumā mēs varbūt būsim pavisam citā situācijā un varēsim nākt pie jums un lūgt jums, mu, lūgt jums mums palīdzēt Eiropas integrācijas procesā. Bet nu kamēr tas vēl nav noticis, vienkārši gribētu lūgt jūs šo domu paturēt prātā iestāžu diskusijās, jo tas taču ir tas galamērķis, ko, kas ir aktuāls mums visiem. Par pārskatāmību un open dialogu runājot, es nezinu, kas bija tas, mm, un kuras Moldovas iestādes eh, no kā saņēma šo informāciju. Mēs runājam ar vēstniecību, un vēstniecība teica, ka šī informācija nenāca no viņiem. Es zinu, ka bija arī vairākas uh, Mm, domas, ka iepriekšējā valdība nebija, nu, vairāk negribēja izmantot šos, šī informācija pret mums, bet es nezinu, kāpēc beigās tas tā notika un no kurienes šī informācija nāca, bet to var mēģināt noskaidrot. Fundamental... Par šīm pamat atšķirībām. Jā, mums ir vienošanās Um, partnerības vienošanās ar sociālistiem par galvenajiem mērķiem un respektīvi, ka vēlamies pielikt punktu oligarhizācijai, kā esam to nosaukuši. Tātad vēlamies atbrīvot valsti no oligarhu struktūrām. Un tam, protams, būs vajadzīgs laiks. Vienā brīdī, protams, mēs kļūsim par politiskiem oponentiem. Uh, tas ir mm, skaidri saprotams, jo mēs esam uh, Eh, šobrīd mēs esam tāds politisks spēks, eh, mēs esam tāds politisks spēks, kas vēlas ātrāk šo integrāciju. Sociāli saka, viņi nav pret, bet viņi tomēr nevēlas to tik ātri. Viņiem ir cita veida ātrums padomā. Un tad, tad vienā brīdī mēs, protams, kļūsim par politiskiem oponentiem, un tas ir tikai normāli. Tā tas ir arī jūsu valstīs, vai ne tā, kad ir koalīcijas. Un tad pēc tam vēlēšana procesā atkal tas viss eh, parā, nu, nonāk pie cīņas vienam pret otru par pilsoniskās sabiedrības eh, un publisku fórumu izmantošanu. Es nu pat jau teicu, ka mēs nu, grasamies īstenot sektoru reformas un, protams, vēlamies to darīt ar pilsonisko sabiedrību, pilsoniskā sabiedrības organizāciju atbalstu, un to esam darījuši šai gadījumā par vēlēšanu reformu, un tas ir ļoti svarīgi, to vēl gan, diemžēl, nepieminēja, bet tā ir ļoti nozīmīga. Jūs jau zinat, ka ir plašas diskusijas par vēlēšanu sistēmas grozījumiem, priecājamies arī par Venecijas komit komisijas pausto uh, eh, rekomendāciju. Zinu, ka Eiropas parlaments ir mudinājis mūs mainīt šo sistēmu atpakaļ uz proporcionālās pārstāvības sistēmu. Jā, mēs uzklausām visas rekomendācijas arī no Venecijas komisijas, un, kā saprotat, tad turpmākajās nedēļās parlaments grasās pieņemt jaunu tiesību aktu pēdējā lasīmā tieši šai jomā. Esam uzklausījuši arī pilsonisko sabiedrību diasporas, un zinām, cik problemātisks bija šis jautājums iepriekšējo reizi, kad vien trešā daļa iedzīvotāji dzīvo ārzemēs, bet nevar balsot. 80% diasporas tāpat laikā balso par prodemokrātiskiem spēkiem. Un tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī diaspora tiktu iekļauta kopējā vēlētāju bāzē. Un tas, protams, arī ir mums tāds pamudinājums. Tas nozīmē, ka šie cilvēki kādā brīdī vēlas atgriezties Moldovā, ja viņiem rūp šis politiskais process valstī. Nu, tā tad eh, vēlamies uzlabot apstākļus tā, lai diasporas pārstāvi varētu atgriezties valstī un varētu balsot par ceļu infrastruktūru tā ir mums prioritāte, jo mēs vēlamies attīstīt uzņēmē darbības vidu, bet es esmu konstatējusi, ka 200 miljonu eiro šobrīd ir līdzekļi, kas ir nobloķēti un kam vajadzētu nākt no starptautiskiem donoriem ceļu remontam, tāpēc, ka projekti iepriekš tikuši ļoti slikti pārvaldīti. Nu, tad, tad ir virkni dažādi šķēršļi, bijuši visi šie korupcijas gadījumi, tā tālāk mums tagad jāstrādā pie tā, lai līdzekļi tiktu atblo atbloķēti un šie projekti varētu tikt īstenoti. Nu, un, protams, ir vēl arī citas vajadzības, bet nu, katrā ziņā mums jāspēj šos līdzekļus izmantot prātīgi, efektīvi. Par vietējām vēlēšanām runājot, mums bija ārkārtas vēlēšanas ehm, Kišiņevā un arī citās pašvaldībās nesen, jo iepriekšējie mēri atkāpās. Tātad tās bija tādas ārkārta vēlēšanas. Parastās vēlēšanas paredzētas bija šogad. Līdz ar to mm, tās tiks šogad arī noturē, noturēts. Sākotnēji tas bija paredzēts jūnijā, bet nu, dažādu apstākļu dēļ, tāpēc ka parlamentā nebija vairākums, kas varētu nolemt par vēlēšanu datumu, šīs vēlēšanas ir pārceltas uz oktobru. Esam grozījuši likumu un likumu esam para, noteikuši, kad jānotiek vietējām vēlēšanām, neatkarīgi no tā, kāda ir vairākumu sadala parlamentā un kāds ir parlamenta lēmums. Tātad tas visdrīzāk vairs nebūs problemātisks jautājums. Šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Nu jā, visu cieņu. Domāju, tiešām ļoti visaptvarošas atbildes. Paldies, paldies, premjerministras kundze. Paldies, ka bijāt pie mums gandrīz pusotru stundu šeit afet komitejā. Ļoti daudz runātāju uzsvēra jau to, cik ārkārtīgi priecājas jūs redzēt, un mēs, protams, vēlam jums un jūsu koalīcijas valdībai veiksmi turpmāk, eh, lai jums izdodas strādāt pie Moldovas nākotnes, Moldova īsta Eiropas nācija, un mēs ticam, ka cieša sadarbība ar jūsu valsti nāks visiem par labu. Paldies! Like... Lielas paldies, un es vienreiz grib, gribētu jums arī izteikt uh, ielūgumu ierasties Moldovā, runāt ar žurnālistiem, runāt ar pilsonisko sabiedrību, ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem, ar cilvēkiem ciemos un pilsētās tā, lai jūs paši savām acīm redzat, kāda ir šī situācija un ko dara mūsu valdība viņu labā, kā tā pilda dotos solījumus uh, jums un pilsoņiem. Thank you.